Šī ir pirmā mūsu komiteja sanāksme, kas notiek šajā gadā. Un šodien mums ir ļoti svarīga tēma. Mums ir jāuzklausa komisārs, un es gribētu pateikties visiem, kas palīdz mūsu darbā šodien. Lielas paldies arī novērotēm, kas piedarās mūsu sanāksmē. Es visiem novēlu ļoti laimīgu jauno gadu. Gan jums, gan jūsu ģimenēm d'entendre euh, le commissaire euh, désigné euh, avec la. Šodien mēs esam sanākuši, lai uzklausītu komisāram atkām kandidātu. Mēs runāsim ar kandidātu kungu, kas būs nodarbināts par nodarbinātību, sociālajiem jautājumiem un iekļaušanu, Andor kungs. Mēs sveicam jūs šajā sanāksmē pirmo reizi un ļoti ceram, ka tā nebūs pēdējā reize. Un es gribētu jums arī atgādināt par mūsu procedūru, lai jūs varētu uh, atcerēties mūsu reglamentu un arī rīkoties saskaņā ar to. Vispirms. Kandidāta kungs ir atbildējis uz jautājumiem rakstiskā formā. Mums ir noteikti rakstiskā procedūra, nosākuma jautājums, tad atbild. Atbildes ir saņemts un pārtulkots arī dažādās valodās. Deputāti ir saņēmuši šīs atbildes arī sektoriāts ir izdarījis savu izvērtējumu. Tas ir bijis ļoti kritisks un arī ļoti prasīgs, ar augstām prasībām. Un prozūra būs šāda. No sākuma desmit minūtes dosim komisāra kungam ievadrunai, pēc tam tālāk mēs sadalīsim godīgi mūsu runāšanas laiku. No sākuma mēs dosim vārdu koordinātoriem. Un tālāk mēs izmantosim dehonta sistēmu, attiecīgi sadalojot runāšanas laiku pa grupām. Mēs arī dosim vārdu kolēģiem no sieviešu līdztiesības komitejas un arī no kultūras jautājumu komitejas, jo arī viņi pievienosies mums vēlāk. Tālāk eh, jautājumam tiek dota viena minūte, un komisāru kungam divas minūtes atbildēja. Mēs ļoti stingri centīsimies ievērot šo laika reglamentu tad eh, tas eh, cilvēks, kas būs uzdevis jautājumu, drīkstēs uzdot arī papildu jautājumu. Tas eh, nedrīkst būt cits jautājums, tikai papildu jautājums, kas papildina pirmā jautājuma būtību, varbūt, ja komisāra kungs nav atbildējis pilnībā. Un tad būs viena minūte arī papildu jautājumu atbildēji. Tālāk mēs dosim desmit eh, minūtes arī jautājumiem no sieviešu līdzjūtības komitejas un arī no kultūras komitejas desmit minūtes. Un tad pēc tam mēs dosim atkal vārdu komisāram at kandidātu kungam, un viņš teiks īsu eh, kopsavilkumu nobeigumā. Un tā, komisāra kungs, mēs esam saņēmuši jūsu darba biogrāfiju, arī jūsu finanšu interešu deklarāciju. Visi šie dokumenti ir saņemti, mēs esam tos izlasījuši, mēs esam iepazinušies ar jūsu rakstījām atbildēm. Tagad dosim desmit minūtes mutiskam ievadam. Mēs ļoti citīgi sekosim laika reglamentam. Ja jūs runāsiet pārāk ilgi, tad jūs tiksiet pārtraukts, diemžēl. Dāmas un kungi, godājumie deputāti, man ir liels gods šeit uzstāties kā komisāra kandidātam. Eiropas parlaments ir ļoti svarīga institūcija, Eiropas parlaments pārstāv mūsu pilsoņu intereses, un tāpēc man uzstāšanās šeit ir ļoti atbildīga. E, šajā gadā paiet 15 gadi, kā es, kad es pirmo reizi biju ieradies šajā parlamentā, es piedalījos kādā starptautiskā konferencē, un šajā konferencē mēs meklējām atbildes uz jautājumu par to, kas tas ir Eiropas sociālā dimensija un kādā veidā mēs varam konsolidēt panākumus sociālā jomā šodien. Es būtu gatavs atbildēt uz tiem pašiem jautājumiem, domāt par to, bet tagad es šeit esmu šajā parlamentā nevis kā konferences dalībnieks, bet gan kā komisārs, kas varētu būt atbildīgs par nodarbinātības un sociālām lietām. Šajā laika periodā, šajos 15 gados, ir arī bijušas milzīgas pārveidas eh, Austrum Eiropā. Mēs varam pieminēt arī iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs varam pieminēt ļoti svarīgas citas pārmaiņas Un mums ir jāturprātā, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi. Un Eiropas Savienības institūcija galvenais uzdevums ir veicināt labklājību, pilsoņu labklājību. Ir arī attiecīgie panti par to dibināšanas līgumā, un es esmu gatavs pie šiem jautājumiem strādāt arī kā komisārs. Priekšsēdājas kundze, godājumie deputāti, es turpināšu angļu valodā. Savā redzējumā, savā pieejā es gribētu pasvītrot to, cik svarīgi ir likt sociālo dimensiju Eiropas politiskajā darba kārtībā. To var panākt tikai ar jūsu vadošu padomu, atbalstu no jūsu puses un sadarbību. Nodarbinātība un sociālie jautājumi Eiropas līmenī un to risināšana vienmēr ir bijis sarežģīts uzdevums, bet esošajā krīzes periodā šis uzdevums ir ļoti smags. Tāpēc mums ir jārunā vienkārši Eiropas Savienības līmenī, mums ir jāspēj teikt godīgi patiesību. Eiropa šobrīd atrodas lielākajā, dziļākajā finanšu un ekonomiskā krīzē kopš lielās depresijas laikiem. Eh, ir bezdarbs un, un eh, nabadzība pieaug. Tā skara praktiski visus darbiniekus, darba meklētājs un ģimenes, tīpaši neaizsargātie cilvēku kategorijas ir jaunieši, vecāka gadagājuma strādnieki, arī pensionāri, invalīdi, vieduļie vecāki, migranti. Uh, un tie, kas dzīvo maz, mazāk attīstītās eh, zonās. Mums ir noteikts eh, prioritātes, un nesenās pārmaiņas ir parādījušas arī sociālā modeļa stiprās puses. Ir, ir parādīts iespējas arī aizsargāt darbinieks krīzes situācijās, bet šodien ir cits ekonomiskais konteksts, un mums jādomā par ilgtermiņa eh, noturīgumu. Tāpēc mana pirmā prioritāte ir stiprināt Eiropas Savienības pozīciju un apturēt darba vietu zudumu un uh, meklēt jaunas darbvietas cilvēkiem, arī atgrieztos darba tirgu. Tāpat laikā ir arī citi izaicinājumi, kas ir saistīti ar šo. Tā ir um, iedzīvotāja novecošanās, uh, ātri mainīgās tehnoloģijas, klimata pārmaiņas un citi izmaiņas, kas saistīts ar vidi. Uh, tāpēc ir nepieciešams izveidot ļoti stingru sociāli iekļaujušu ekonomikas, un, un tam ir nepieciešams nepieciešama tāda visaptveroša pieeja, kas būtu jārealizē nākamos, nākamajos desmit gados. Mums ir Eiropas stratēģija līdz 2020. gadam, un tajā mums ir jādarbojas kopā ar Eiropas parlamentu, ar padomu, sociāliem partneriem, ar citiem komisāriem. Jāstrādā stratēģijas ietvarā, lai stiprināt sociālo dimensiju mūsu Eiropas modelī. Mums ir eh, jāveido Eiropa, kas ir godīga, kas ir noturīga, ilgspējīga un kur eh, ir liela līdzdalība no visu eh, pilsoņu un ieinteresēto pušu puses. Uh, Eh, runājot par godīgumu, ir jārada lielāks iespējas nodarbinātībai, tālāk ir jāstiprina izglītība, apmācība, ir jāvērš pret diskrimināciju, ir jā, jāsargā eh, tātad veselība un arī jādomā par drošību darba vietā un jāstiprina arī augsts kvalitātes sociālie pakalpojumi. Ar ilgspēju noturību Eiropā es domāju tādas lietas kā aktīva darba tirgus vadīšana, lai mēs varētu uh, virzīties uz zem oglekļa, mm, arī viedāku ekonomiju, lai mēs varētu vairāk zaļās darba vietas radīt, ir jāveic arī attiecīgās vid, jāveicina attiecīgās vides radīšana, aktīvai novecošanās procedūra, ir jādomā par realistīgo drošību, attiecīgi jādomā par ilgtermiņa iemaņu veidošanu ar tādu Eiropu, kur visi piedalās ar visiekļaujošu Eiropu, es domāju, ka vajadzētu koordinēt uh, atvērto koordinācijas metodi, domājot par sociālo iekļautību, sociālo aizsardzību. Ir arī jāveicina sociālais dialogs visā Eiropā un arī jāveicina industriālo pārmaiņu, sociāla atbildīga vadība, ieskaitot arī eh, korporatīvās sociālās atbildības veicināšanu. Un vēl es gribētu arī veicināt darbu ar Eiropas eh, darba vietu padomēm tad eh, visam tam būs nepieciešama stiprāka ekonomiskā un monetārā politika, ir jādomā par rūpnisko politiku, izglītības politiku, un tieši šā iemesla dēļ es ļoti cieši sadarbošos ar kolēģiem no komisijas, ar pāriem komisāriem. Tālāk eh, runāt par manu redzējumu, ka šī Eiropai godīgākai, eh, arī noturīgai un um, iekļaujošai ir, ir jābūt vērstē uz nākotni, ir, tam ir paredzēti noteikti instrumenti Vispirms mums ir politiskie instrumenti. Komisijai ir svarīga loma veicinot eh, konsultāciju un koordinācijas procesus eh, sociālo jautājumu un nodarbinātības jomā mēs varam šo procesu atbalstīt ar datiem, ar analīzes instrumentiem un ar vadošiem, eh, vadošiem norādījumiem, kas palīdzētu mums nonākt pie konsensa. Mums ir nepieciešams domāt par sociālo dialogu, Eh, otrkārt, ir, mums ir noteikti likumdošanas akti, kas arī pieskaitām pie instrumentiem. Šie akti darbojas eh, likumdošanas sociālās jomās. Mums ir esošās direktīvas, kas būtu attiecīgi jāpārnes un jāīsteno. Mums ir jādomā par to, kā aizsargāt eh, strādniekus un to intereses, jādomā, kā sakārtot tādas jomas, kas ir saistītas ar lielāku mobilitāti. Un jebkur likumdošanas institīva Tā ir saistīta ar sociālo ietekmes izvērtējumu, un tā mēs arī rīkosimies turpmāk. Mēs strādāsim ar darba laika direktīvu un arī um, strādāsim ar um, strādnieku nosūtīšanas pārskatu procesu un īstenošanas aspektiem. Mūsu trešais instruments ir finansējums. Mūsu rīcībā ir Eiropas sociālais fonds, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds un fonds progress Tad vēl mums ir mikrokreditēšanas mehānisms, kas tiek gatavots, un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim vienoties par šo mikrokredītu mehānismu drīzumā. Eh, komisija ir izstrādājusi priekšlikums, kā izmantot struktūra fondus elastīgākā veidā, un es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā, jāuzlabo, kā uzlabot efektivitāti. Uh, jādomā, kā virzīties uz priekšu, vienkāršojot un uzlabojot izvērtēšanas sistēmas. Un tieši par šiem aspektiem mēs runāsim, apspriežot kohēzijas politiku 2011. gadā, kā arī veicot budžeta pārskatu. Dāmas un kungi, mūsu veiksmi būs atkarīga no sadarbības starp visām ieinteresētajām pusēm, bet nedrīkstētu domāt tikai par darba vietu skaitlisko vairošanu, jādomā arī par to, kā uzlabot visneaizsargātāko grupu dzīves apstākļus, piemēram, Romu apstākļus. Mums jādomā par solidaritāti. Panākumu nozīmēs arī to, ka mums jāstrādā roku rokā ar jums, ar Eiropas parlamenta deputātiem, dalībvalstīm, ar sociāliem partneriem un nu, pilsonisko sabiedrību. Nākamo piecu gadu laikā es plānoju cieši sadarboties ar jums, godāmie deputāti, un arī ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju. Eiropas parlaments ir eh, demokrātiskās likumības stūrakmens. Cīnoties pret sociālo nevienlīdzību un eh, neietveršanu, ietver arī dažādas diskriminācijas formas, pret kurām mums ir jāvēršas. Tāpēc es arī priecīgs esmu šeit redzēt sieviešu tiesību un līdztosības un arī kultūras un izglītības komitejas pārstāvis, un es ar nepacietību gaida mūsu turpmāko dialogu. Es esmu gatavs piedāvāt savus prasmes, savu pieredzi, strādājot Eiropas Savienības dienestā. Es um, pielikšu visu pūles uh, un centienus, lai varētu stiprināt Eiropas ideāls un stiprināt sociālo kohēziju. Un esmu gandrīz, ka portfels, kas man tiek piedāvāts, ir fokusēts uz cilvēkiem, uz cilvēku veselību, darbu un labklājību jo cilvēki ir Eiropas centrā, un ja mēs par to aizmirstam, tad mēs apdraudam paši sevi. Ekonomiskā krīze ir liels izaicinājums, tomēr es uzskatu, ka tā piedāvā mums, Eiropiešiem, arī iespēju cīnīties par labākām sabiedrībām. Un tieši tādā veidā es strādāšu ar savu uzdevumu portfeli. Godājumie deputāti, priekšsēdājas kundze, paldies par uzmanību un interesi. Thank you. Merci, monsieur le commissaire. Selon la règle définie. Paldies eh, komisāra amata kandidātam un saskaņā ar mūsu noteikumiem būs pirmā runātāja kārta. Un eh, pirmām kārtām izteiksies koordinatori. Pirmais Erlinga kungs eh, Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Kandidāta kungs, mēs esam iepazinušies ar jūsu rakstiskajām atbildēm, un tur jūs norādījāt, ka viena no jūsu būtiskākajām prioritātēm ir nodarbinātības rādītāja uzlabošana Eiropā, tāpat kā jauna darba vieta radīšana. Jūs teicāt, ka jaunās integrētās nodarbinātības vadlīnijas būs daļa no 2020. gadam paredzētās stratēģijas. Protams, jums vajadzētu šo stratēģiju koordinēt ar Eiropas parlamentu, bet tas nevar būt pareizi. Tur ir jābūt kādai kļūmei. Ar šo vadlīniju palīdzību jūs varat uh, koordinēt darbu tikai kopīgi ar Eiropas parlamentu, ņemot vērā koplēmumu procedūras ievērošanu februārī būs eh, runa par jaunajām vadlīnijām, jauno stratēģiju, jauno nodarbinātības stratēģiju. Jūs esat apņēmies ar to iepazīstināt. Protams, jāpadomā arī par pilnīgi jauniem nodarbinātības politikas elementiem, un jums vajadzētu par to runāt tieši tagad, nevis februārī. Paldies! Turpina kandidātu kungs. Ja mēs runājam par darba kārtību 2020. gadam, Protams, tā ir ārkārtīgi būtiska mūsu pienākuma daļa. Es esmu pilnīgi viensprātis ar godāto deputātu kungu, ka mums noteikti ir jāpārdomā labāk savs laika grafiks un eh, laiks, kas nepieciešams šīs programmas sagatavošanai. Protams, šī darba kārtība darbosies eh, nākamo desmit gadu laikā, un mums tādēļ vajadzētu to izvērtēt īpaši rūpīgi. Ar Eiropas parlamenta deputātiem esmu apņēmies sadarboties ļoti cieši programmas ietvaros. Programmas galvenais uzdevums būs uh, aizvērt durvis uh, aiz krīzes, atstāt to uh, mums aiz muguras un, protams, ir jāpadomā gan par īsāku, gan par garāku termiņu mērķiem. Un uh, Eiropas komisijā valda vienprātība par to, ka nodarbinātībai šajā programmā ir jāatvēl īpaša vieta. Protams, mēs ņemsim vērā arī iegūto pieredzi un padomāsim par to, kādas mācības Eiropas Savienība ir guvusi iepriekš izstrādājot dažādas stratēģijas. Lisabonas stratēģija varētu nosaukt kā vienu no šāda veida programmām. Tā tika pieņemta pirms desmit gadiem. Mēs sasniedzām nozīmīgus rezultātus, bet īstenībā krīze visu nostāda pavisam citā gaismā. Ja mēs runājam par grafikiem, par kalendāru, protams, vajadzētu izveidot pietiekam realistisku kalendāru, kurā mēs reāli varētu iekļauties, lai mēs patiešām varētu paši eh, runāt par šiem mērķiem un tos arī sasniegt. Vai jūs vēlējāties papildināt, deputāta kungs? Jā. Es patiešām ar prieku uzklausīju jūsu viedokli. Jūs neesat īpaši apmierināts par to, kā lietas virzās līdz šim. Uh, bet īstenībā nevar būt priecīgs uh, ar jūsu atbildi, jo jūs nesniedzāt atbildi uz maniem jautājumiem. Jūs teicāt par uh, jauniem faktoriem attiecībā uz nodarbinātības politiku, bet šeit vēl valda zinām neskaidrība. Vai vienprātība, kas valda padomē, konsensus nozīmē to, ka jūs varētu uzņemties iniciatīvu pirms ir iznākuši šī stratēģija, kas ir paredzēts februāra mēnesī? Vai jūs varat konsultēties ar Eiropas parlamentu pirms šī stratēģija tiks publicēta? Paldies, eh, turpina kandidāta kungs, es varu to jums apsolīt, un es varu apsolīt, ka tāda ir mana pozīcija, ir jābūt realistiskam kalendāram, un tāpat es eh, vēlos arī paziņot, ka mēs kopīgi ar deputātiem eh, vēlamies patiešām veikt ambiciozu darbu. Ja mēs runājam par jaunajiem elementiem, tie, protams, spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu, un mums vajadzētu padomāt arī par tām izmaiņām, kas notika pēdējā sasaukuma laikā un kas piemeklēja mūs visus, ne tikai institūcijas. Mēs piedzīvojam krīzi, krīze eh, radīja jaunas problēmas, sevišķi nodarbinātības jomā, un nodarbinātībai ir jābūt iekļautai pilnīgi visās citās politikas jomās. Mēs šeit runājam par tādu mainstreamingu un e, jāpadomā arī par to, kā saskaņot vispārējos mērķus ar nodarbinātības politikas mērķiem, e, jāpadomā par ekoloģiju, vidas aizsardzību un ir jārod atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem. Un, e, ja mēs meklējam atbildes, mums tāpat līdzteks jāpadomā par to, kā tas sasaistās ar nodarbinātības politikas jautājumiem. Paldies! Paldies, tagad Čabauškungs, sociālas grupas vārdā. Čerčas kungs lūdzu. Andor kungs, es vēlējos jūs sveikt mūsu vidū. Es domāju, ka mēs varēsim nu, organizēt tādu labāku sadarbību, mēs varēsim izskaust uh, tās bažas un rūpes, kas pastāv sociālajā Eiropā. Mēs uh, savā tīmekļa vietnē iepazināmies ar uh, pilsoņu komentāriem. Viņi uzdeva daudz jautājumus, piemēram, par uh, darbinieku. Uh, darbību ārzemēs, mēs piedzīvojām vairākas precedentus, jo ir problēmas ar direktīvas interpretāciju, jo ir uh, sociālā harta un bieži vien tās noteikumi netiek ņemti vērā. Tādēļ mums ir jādara kaut kas lietas labā, lai varētu tos draudus, kas pastāv darba tirgu, izskaust. Tālāk darba laika direktīva pēdējā sasaukuma laikā Mēs runājam par tiem jautājumiem, kas saistīti ar drošību un veselības aprūpu darba vietā. Īstenībā piedāvātais priekšlikums nebija pilnībā apmierinošs. Barozo kungs nesen pieskārās šim jautājumam, varbūt jūs varētu mūs iepazīstināt arī ar savu redzējumu. Un jāskatās, ka komisijai vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, gan runājot par uh, strādnieku mobilitāti, gan arī par darba laika direktīvu. Uh, lūdzu, Andor kungam vārds. Paldies, es vēlējos izteikties par šiem diviem tik nozīmīgajiem jautājumiem. Uh, un it sevišķi. Uh, this, uh... Par uh, darbinieku komandēšanas direktīvu, un, protams, uh, šis likumdošanas projekts uh, saistās ar diviem nozīmīgiem principiem. Pirmām kārtām uzlabot mobilitāti, un otrām kārtām uh, aizstāvēt darbinieku tiesības. Un kāda bija galvenā problēma pēdējo gadu laikā? Uh, direktīva nevienmēr tika interpretēta nevainojami. Uh, bija ļoti sarežģīti gadījumi un, protams, e, ir e, daudz e, detaļu, kas nevienmēr tiek apspriesti tik plaši, kā mēs to darām šodien, bet ir piedzīvoti pat tādi visai būtiski strīdus gadījumi, kuros tika iesaistīts arī valstu valdības ko mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu veikt uh, sociālās ietekmes izvērtējumu, tas jādara ļoti pamatīgi, jāiesaistās sociālā dialogā ar sociālajiem partneriem un uzskatu, ka ir nepieciešams izveidot pilnīgi jaunu pieeju uh, šajā jautājumā, un tas varētu attiekties arī uz citiem likumdošanas projektiem. Tāpat tas attiec arī uz darba laika direktīvu. Eh, runājot plašāk par eh, darba laika direktīvu, arī šeit ir jāveic ietekmes izvērtējums tieši sociālajā plāksnē, un sociālajiem partneriem ir jāatvēl pietiekami daudz laika, lai viņi šo tematu varētu rūpīgi aplūkot. Protams, būs jāiegulda daudz pūliņu, lai varētu vienoties, lai varētu iegūt sapratni, bet Noteikti ir jāpaturprātā tas, ka Eiropas sociālais modelis ir ļoti daudzveidīgs. Nerunāsim par vairākiem modeļiem, ir viens modelis. Un ir jāpaturprātā arī subsidiaritātes princips, tāpat e, nedrīkst e, pazaudēt e, tādu ļoti realistisku attieksmi. Sirkās kungs, vai jums ir papildus jautājums? Menos mal, <clears throat> señora presidenta, que estamos examinando al komisāriju. Priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ir ļoti labi, ka mēs šeit iztaujājam komisāru nevis priekšsēdētājs kundze, jo domāju, ka priekšsēdētājs kundze tik labi nevarētu uzstātos. Ir labi, ka jūs esat apņēmies runāt par sociālo dimensiju un varbūt uz to pastīties no cita redzes lēņķa, bet kā varētu garantēt eh, mūsu darbinieku tiesības un e, parūpēties par to, lai e, tās tiktu ievērotas tikpat e, labi un rūpīgi kā pamatiesības un citas tiesības Eiropas kopienā. Paldies! Jā, esmu apņēmies ar jums sadarboties un esmu gatavs uh, runāt gan par ļoti sarežģītiem jautājumiem, gan arī par vienkāršākiem jautājumiem. Esmu gatavs ierasties parlamentā, apspriesties arī ar deputātiem, ar politisko grupu pārstāvjiem un arī ar komitejām. Tātad gan ar katru atsevišķu, gan arī lielākās grupās. Paldies! Tagad Marijana Hārkins kundze liberāļu grupas vārdā. Good afternoon, Commissioner Designation. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, eh, kandidāta kungs, man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par jūsu atbildi uz otro jautājumu. Jūs runājat par eh, globalizācijas aizvien pieaugušo lomu un par to, ka ekonomikas un sociālās politikas aizvien vairāk sasaistās. Uh, un ietekmē vienu otru. Kā mēs varam runāt par šo saikni? Kādas iniciatīvas jūs esat uh, gatavs piedāvāt, lai šo jomu izpētītu dziļāk? Otrām kārtām par uh, aprūpi, par. Uh, jāņem vērā tas, ka uh, pieciem no sešiem darbiniekiem ir jārūpējas par uh, viņu tuviniekiem, kas ir vecā gadgājuma cilvēki vai cilvēki, kas nevar pašparūpēties par sevi. Kā uzlabot situāciju šādā veidā un cilvēki, kam ir jāuzņems rūpes par kādu radinieku, viņiem bieži vien ir grūtāk uh, būt elastīgiem, viņi nevar strādāt tad, kad to vēlas darba ņēm, devējs un tā tālāk. Uh, Varbūt mums vajadzētu padomāt par to, eh, kā uzlabot šo cilvēku situāciju darba tirgu un varbūt, ka tur varētu arī izmantot sociālā fonda līdzekļus. Paldies! Globalizācijas ietekme. Protams, ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir eh, tieši šajā komisijas direktorātā pēdējo gadu laikā tika radīts globalizācijas piemērošanas fonds un e, ļoti daudz instrumenti tika saskaņot arī ar tām vajadzībām, kas radās e, izraisoties finanšu krīzei. Mums jāpadomā arī par to, e, ka rodas ir piedzīvot masu atlaišanas gadījumi un arī ir jāpadomā, ar kādu instrumentu palīdzību var cīnīties pret šādām parādībām. Protams, mums vajadzētu arī uh, iesaistīties tādā starptautiskā, pat varētu teikt, globālā dialogā. Ir G20 struktūra un drīz tur tiksies arī darba lietu ministri. Nākamā tikšanās notiks Vašingtonā jau aprīlī. Šāda veida globāls dialogs patiešām ir ļoti labs instruments vai labs fórums. Mēs varētu padomāt par to, kā labāk pārstāvēt eh, Eiropas intereses un arī Eiropas Savienības vērtības tieši sociālajā pasaulē. Paldies! To continue with the second question. Atbildot uz otro jautājumu par eh, ģimenes aprūpu. Protams, šis ir temats, kas mums ir jāplūko ļoti nopietni, tas ir daļēji saistīts arī ar uh, sabiedrības novecošanos, jo Eiropā uh, aizvien lielāks cilvēku skaits noveco un pieaug pensionāru skaits, tādēļ ir arī jāparūpējas par uh, īpašu attieksmi pret šiem cilvēkiem, ir nepieciešams jaunas struktūras, jaunas sistēmas, lai šo situāciju kaut kādā veidā risinātu. Uh, Protams, ir jābūt pietiekami labai aprūpē, ir jāsniedz atbalsts uh, vecāku gadagājumu cilvēkiem un, protams, jāpadomā arī par valstu valdību fiskālo kapacitāti šajā griezumā. Mums uh, ir jārīkojas ļoti viedi, mums ir arī jāņem vērā tas, ka daudzi cilvēki savus radinieks aprūpē mājās, aprīpē, aprūpē savus ģimenes locekļus. Eh, komisāra kandidāta kungs tiek pārtraukts Harkeņas kundz lūdzu. Paldies, komisāra kungs, paldies par jūsu atbildi. Jūs runājāt par globalizācijas eh, piemērošanas fondu. Varbūt, ka jūs būsiet dzirdējis, nesen šī komiteja nosūtīja vēstuli komisāram par uh, to, ka ir zināma spriedze jūsu politikā. Uh, Harkins kundze atkal tiek pārtraukta. Priekšsēdētāji saka viņai, jūs varat uzdot tikai vienu jautājumu un pēc tam uzdot papildu jautājumu par iepriekšējo tēmātu. Jūs tagad jau īstenībā trešo jautājumu uzdevu. Labi, labi, es tagad piekritīšu priekšsēdētājs kundzei, saka Harkins kundze. Tātad eh, mans papildu jautājums būs par uh, ģimenes aprūpi. Jūs šorīt jau izteicāties par uh, pensiju sistēmu ilgtspēju, par novecojušo sabiedrību un priekšsēdētājs Komisāra kungs, es ceru, ka jūs šo ģimenes aprūpas jautājumu patiešām uh, ļoti nopietni iekļausiet savā darba kārtībā, jo ļoti daudz cilvēku vienkārši zaudē pensijas un uh, zaudē savus nodarbinātības iespējas tādēļ, ka viņiem jārūpējas ir par saviem radiniekiem. Paldies! Jāsaka, uh, Andora kungs, zaļā grāmata ar ko jūs varēsiet iepazīties ļoti drīz. Mēs tur runājam arī par globalizāciju, par pensiju sistēmām Eiropas Savienībā, un es varu piekrist ka mums vajadzētu paskatīties, vai ir pietiekami uh, daudz iespēju šos cilvēkus, kas uzņems rūpes par ģimenes locekļiem, arī iekļaut pensiju fondos. Paldies, tagad zaļo grupas vārdā Džīna Lambert lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, mēs augsti vērtējām to, ko jūs teicāt par uh, da, nodarbinātības uh, mainstreamingu, jo. Uh, Arī no mūsu grupas nāk komisārs, kas ļoti aktīvi darbojas tieši sociālajos jautājumos un mēģināja eh, šo nodarbinātības jautājumu iekļaut arī citās politikas jomās, citos politikas virzienos. Mēs, protams, šeit varētu saukt dažādus piemērus, veselības aprūpe, ekonomika un tā tālāk, bet jūs eh, pieminējāt arī klimata pārmaiņas, un tas ir saistīts ar 2020. gada mērķiem. Protams, mums ir nepieciešams pārmaiņas, nevien jaunas tehnoloģijas, bet ir jāpāriet uz zaļām tehnoloģijām, no vecajām piesārņošajām tehnoloģijām. Jāpadomā par to, lai katrs darbinieks arī būtu eh, savās darbībās, aktivitātēs videi draudzīgs un kā jūs varētu garantēt to, eh, ka komisija patiešām uzņemsies līderu lomu vairākās eh, nosauktajās jomās? Paldies! Es uzskatu, ka pirmām kārtām ir jārada laba sadarbība ar visiem nepieciešajiem komisā, visiem atbildīgajiem komisāriem. Uh, un ir jārada pietiekam laba ko koordinācija. Visi jautājumi, ko jūs minējāt, patiešām atrodas mūsu darba kārtībā. Es sadarbošos ar Patočņika kungu, arī ar citiem komisāriem, un kopīgi mēs noteikti varēsim izpētīt mūsu iespējas, kā radīt jaunas darba vietas, kā šos jautājumus risināt veiksmīgāk, izmantojot arī sociālā fonda līdzekļus. Es, protams, ļoti labi varu stādīties priekšā, ka ir iespējams rast labus finanšu instrumentus tieši manā portfolio, lai varētu atbalstīt uh, mūsu darbinieks, mūsu pilsoņus, ņemot vērā tās pārmaiņas, ko viņi ikdienā piedzīvo. Paldies! Papildi jautājums. Es vēlējos piemetināt, protams, Mums bija vairākas tādas ģenerāla direktorātu darba grupas, vai jūs esat gatavs tajās darboties, un ja jūs esat apņēmies to darīt, kā mēs būsim, kā mēs varētu saņemt vairāk informācijas par šo grupu darbību, kā mēs varētu tikt iesaistīti to darbībā un labāk tikt informēti par to, kas tur notiek. Uh, Es domāju, ka būšu gatavs ar jums diskutēt vienmēr, kad tas būs nepieciešams, būšu gatavs arī pie, iesaistīties šo darba grupu aktivitātēs un, eh, protams, arī esmu gatavs ierasties Eiropas parlamentā un stāstīt par notiekošo manā ģenerāla direkcijā un eh, arī par citām aktivitātēm. Paldies! Paldies! Tagad goja e grupas vārdā Gabriela Zimmer. Jā, guten tag! O... Paldies! Labdien! Eh, šis ir gads, kas ir paredzēts cīņai pret sociālo izstumtību un nabadzību. Pagājušā gadā Eiropas parlaments pieņēma ziņojumu, eh, kas bija veltīts eh, cīņai pret nabadzību, bet sevišķi bērnu nabadzību Eiropas Savienības teritorijā. Mēs no komisijas vēlējāmies saņemt izsmeļošu ziņojumu par to, vai sociālais modelis dalību valstīs patiešām var garantēt to, lai uh, vairāk ģimeņi nenonāktu uz nabadzību nabadzības sliekšņa. Tāpat mēs pieprasījām uh, izvērtēt kopīgo eksistences minimuma metodi, ieviest to, un mēs arī tāpat teicām, ka ir jābūt uh, benchmarkingam, tādam kritēriju izvērtējumam, labākai koordinācijai, it sevišķi padomājot par to, kāda ir ļoti daudz cilvēku, arī bērnu pusauģu dzīves situācija, dzīves uh, līmenis Eiropas Savienībā. Ko jūs kā kandidāts varētu darīt, lai to varētu īstenot pēc iespējas ātrāk? Paldies! Use, uh, this... Manuprāt, mums šogad vajadzētu šogad pievērsties nabadzības apkarošanai, jo tieši tam ir veltīts šis gads, un mums vajadzētu vispār informēt cilvēkus par situāciju ar nabadzību, un īpaši ar uh, tām jomām, kur um, šī problēma ir īpaši karsta, no tās īpaši cieši bērni. Un es domāju, ka tas ir vispār zināms. ka uh, bērna mūž uh, līdz 4-5 gadu vecumam jau būtībā nosaka, kāda būs viņa turpmākā dzīve, un ja viņam šajā laikā netiek nodrošināti atbilstīgi sociālie uh, apstākļi, tad arī viņa turpmākā dzīve būs ārkārtīgi grūta. Eh, ko komisija varētu darīt no savas puses? Mēs varētu mm, paust šos viedokļus, izmantojot atklātās koordinācijas metodi. Un es domāju, ka mums vispirms ir jāveic analīze dalību valstīs un jāapkopo dati, lai apskatītos, kādas ir problēmas un pievērstos vissmagākajām. Es domāju, ka atklātās koordinācijas metoda šeit būtu piemērota, un mums ar to jāmēģina uh, popularizēt šie labie piemēri um, tādās valstīs, kur tie ir, un jādalās labākajā pieredzē. Un jācenšas panākt, lai dalība valsts noteiktu konkrētus mērķus. Es domāju, ka uh, situācija tiek rosina, risināt daudz veiksmīgāk, ja valdības nospraužas pašas sev nopietnus mērķus, un tas mums arī ir jāveicina. Papildi jautājums eh, Cimers kundzei. Es vēlējos pavaicāt, eh, cik daudz komisija var darīt lietas labā, lai mums būtu kopīgi minimālie standarti sociālajā jomā, lai būtu tādi kritēriji, uz kuriem pamatojoties mēs varētu pateikt, kad ir nepieciešams iejaukties, kad valstī ir nepieciešams iejaukties, lai šiem cilvēkiem palīdzētu. Ņemot vērā augsto un garo ziemu, jau ļoti daudzas organizācijas pievērs mūsu uzmanību tam, ka ļoti daudz cilvēku vienkārši nevar samaksāt samaksāt rēķins par patērēto elektrību un enerģiju. Ir ļoti daudz priekšlikumu, kas uh, tieši piedāvā informāciju par to, ko darīt šādās situācijās, kā šiem cilvēkiem izvairīties no nabadzības, ko rada pieaugušās enerģijas cenas. I haven't yet studied how energy is. Es neesmu vēl izstudējis, kādā veidā enerģija ir saistīta ar uh, nabadzību. Es domāju, ka šeit uh, citos reģionos ir uh, citas svarīgākas problēmas, kas to rada. Uh, Bet jūs tā tad domājat, ka vajadzētu iekļaut jaunus šos te uh, aspektus. Virknē dalībvalstu daudzos reģionos ir uh, problēmas ar nodarbinātību, apmācībām, pieeja veselības aprūpei, citiem aprūpas veidiem, sociālo politiku. Un, protams, ka mums ir jāpaplašina mūsu viedoklis Un droši vien, ka mēs varam ieviest arī jaunus aspektus. Kā nākošajam vārds uh, Elmer, Helmer kungam. On wage flexibility. Runājot par elastību darba tirgu, darba ārgu sistēmā, uh, mēs redzam, ka regulāri tiek pārkāpti, e, eiro, pārkāpta Eiropas likumdošana, īpaši attiecībā uz elastību, un tas attiec uz darba laika direktīvu, uz e, e, citām direktīvām, kas ir saistīts ar darba spēku. Un jāsaka, ja palielinās darba spēka izmaksas, tad pazeminās pieprasījums pēc tā. Uh, Eh, kādā veidā jūs rīkosieties? Eh, lai veicinātu darba likumdošanas ievērošanu. Mums ir arī globalizācijas eh, pielāgošanās plāns, rīcības plāns, un uh, faktiski jāsaka, ka ļoti bieži vienkārši darbietas tiek pārspēlēts no vienas dalībvalsts uz otru, kā piemēram kompjuterražotājs Dell. Uh, Cienījamais deputāta kungs, es nedomāju, ka jāuzliek slodz, liekas sloks uh, uzņēmējiem. Ir jāuzlabo sociālajā apstākļa strādājošiem uh, darba drošības jomā, veselības aizsardzības jomā, darba vietās. Un ir svarīgi, lai ekonomikas uh, politika Un sociālā politika tiks saskaņots, protams, ka ir jāatcerās par subsidiaritāti un uh, dalību valstīm ir jāpievērš uzmanība savām atbildībām, kā savās valstīs tā risinot tos jautājumus, uh, kas ir jārisina pašu dalību valstīs un Eiropas līmenī. Uh, es esmu ekonomists, tas ir tiesa, bet Es nedomāju, ka darbspēku var uzlūkot kā preci. Tad, kad mēs aplūkojam, piemēram, automašīnu cenas, mēbeļu cenas un tā tālāk, šeit, protams, var visādi elastīgi brīvi pārvietot, eh, šī mainīt cenas, bet attiecībā uz darba spēku izmaksām te tā nevar rotaļāties ar šiem skaitļiem. Mums ir jāatšķir uh, Mm, šīs lietas, jo tas ir saistīts ar cilvēku dzīvi, cilvēku spēju apgādāt ģimenes un tā tālāk. Kas attiec uz globalizācijas fondu? Tas ir relatīvi jauns instruments, un es domāju, ka mums nedaudz jānogaida un jāsa, uh, jāapkopo tie dati ko, mē, um, un pieredze, ko mēs esam guvuši, uh, un varbūt eh, jāpaskatās, kur notiek vai parādās kaut kādas anomālijas. Es domāju, ka principā fonds ir laba iniciatīva, un tas ir ievērojami palīdzējis cilvēkiem, kas ir atbrīvoti no darba globalizācijas procesu rezultātā. Un Runājot par konsultantu izmaksām, jā, nu jāskatās, ka, ja jūs prāt tās ir pārāk augsts, mums ir jāizpēta šie jautājumi, bet vispirms man ir vajadzīgi pierādījumi, pirms es varu izdarīt kādus gala secinājumus. Paldies, Andor kungs, bet jūs šķiet neatzīstat, ka ja jūs palielināt uh, Eh, vai dodat vairāk tiesības eh, tiem, kas strādā, jūs eh, samazināt tiesības uz darbu tiem, kas atrodas ārpus darba attiecībām. Man liekas, jūs vienkārši neievērojat darba tirgus dinamiku. Tā kā jūs uh, noliedzat, ka esat bijis komunistu uh, partijas loceklis, bet jūs esat pret NATO, jūs esat pret Maastrichts kritērijiem, pret kopējo tirgu, vai jūs atzīstat, ka uh, šajā parlamentā daudz uzskatīs, ka šie faktori uh, ļauj apšaubīt jūsu piemērotību šim te ieņemamajam amatam. Nu, tur, kur jūs izdarījāt eh, kop eh, saucējus vai apkopojumu par, viedok, par manu viedokli dažādos jautājumos, domāju, tas ir stipri kļūdains. Un tas nav paties. Es nedomāju, ka minūtes vai pusotras minūtes laikā es varu atbildēt uz visiem šiem, nu, nepatiesajiem apgalvojumiem, bet tos ir jāapspriež atsevišķi. Tālāk Bizoto kundze, lūdzu. Sveicināti, komisāra kungs. Jūs sacījāt, ka strādāsiet, lai panāktu, ka komisijas iniciatīvas eh, ņem vērā strādājošo intereses, bet eh, mani satrauc tas, ka jūs neesat īpaši interesēts problēmās, imigrācijas problēmās. Es domāju, ārējie imigranti, kas ieplūst Eiropā no citām valstīm. Jūs runājat par uh, ne, bezdarbu un tā tālāk, bet jūs nekā neesat runājis par to, ka vajadzētu ierobežot uh, imigrāciju un regulēt to Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, jo ņemot vērā, cik ļoti daudz eiropiešu zaudē e, darbu, mēs nevaram turēt Eiropas durvis joprojām atvērtas. Mums ir skaidri jāpasaka, ka mums nav darba visiem. Un sociālā e, iztumšana tikai turpināsies un sāsināsies, ja tas tā turpināsies. Barozo sacīja, ka imigrācija ir jāuzlūko par resursu. Es domāju, ka tas tā nav. Paldies, jūsu laiks jautājums došanai beidzies, komisārkungs lūdzu, laiks jūs atbildē. Attiecībā uz imigrāciju. Es nevēlos aizstāvēt Eiropu kā cietoksni. Nepiekrīt šādai koncepcijai. Esmu pārliecināts, ka imigrācija ir jāuzlūko kā kompleksa problēma E, globālā kontekstā, jo gal galā mums ir jāņem vērā mm, globālā ekonomika, un to nevajag uz, uzraudzīt, tik, e, uz, uzlūkot tikai kā problēmu, arī kā uh, izdevību kā iespēju. Jā, nu, protams, ir skaidrs, ka e, imigranti e, no nabadzīgākām e, sabiedrībām ierodas turīgākās, bet viņi var ienest daudz ko jaunu un vērtīgu. E, cilvēks vēstulē, vēsturē vienmēr ir pastāvējusi imigrācija e, ze, mazākā mērā, lielākā mērā, bet tā vienmēr ir radījusi kādu saspīlējumu un spriedzi. Bet būtībā uh, Eh, tam visam ir arī pozitīvā puse, un pēdējā laika pieredze, īpaši valstīs, kur ir liberālāks imigrācijas režīms, jo ir redzams, ka ne tikai eh, pirmā, bet arī otrā un pat trešā imigrantu paudze nespēja labi integrēties eh, attiecīgajā sabiedrībā. Un tādēļ daudz valdību uh, vadītāji pievēršies šim jautājumam, arī komisijas priekšsēdētājs ir atzīmējis, ka tieši šim jautājumam tiks pievērsts daudz vairāk uzmanības. Ne ar nolūku izstumt šos cilvēkus. Un uh, tie ir Redingas kundzes un Malstrēms kundzes uh, risina, kundžu risināmie jautājumi tieši par sociālo pusi un cilvēka pamata tiesību ievērošanu. Uh, Uh, un viņām jāskatās, lai šie jautājumi tiktu ņemti vērā un saskaņoti, veidojot jebkuras imigrācijas politikas. Jā, paldies, uh, saka Bizoto kundze, tas ir interesants viedoklis, bet mums ir jāpārskata mūsu, mūsu migrācijas politika. Es jau jautāju par ko citu. Daudz cilvēkam šobrīd ir grūtības, ir zaudējuši darbu. Un Tas, protams, ir atstājis e, iemeslu arī uz viņu ģimenēm. Un priekšsēdētājs rāda, ka šis ir e, īsti nepareizs jautājums, bet jūs tagad uzdod nevis papildu jautājumu, bet e, jaunu jautājumu. Nu, tas ir saistīts ar to, ko es jautāju iepriekš, ja saka Bizoto kundze, bet es saku, ka tradicionālā ģimene arī cieši kādu rīcību jūs plānojat, lai atbalstītu ģimeni, ņemot vērā, cik tas varētu būt eh, svarīgi eh, šajos eh, krīzes apstākļos un arī iespējams, ko darīt ģimenes labā, lai mazinātu krīzi. Jā, es piekrītu, ka ir, jāpie, mm, ir jāapvelta uzmanība arī ģimenēm. Es domāju, ka Manām portfelim, diemžēl, būs visai maz instrumentu, kas ļaus atbalstīt eh, ģimenes. Tas ir jautājums, kas ir jārisina dalību valstu valdībām. Ir jāveltī vairāk uzmanības ģimenēm, īpaši lielākām ģimenēm, kurās ir vairāk kā divi bērni. <clears throat> Un parasti tieši šīs ģimenes arī uh, vieglāk nonāk sociāli sarežģītās situācijās. Liels paldies, saka priekšsēdētāji, un līdz ar to <clears throat> koordinātoru uzdotie jautājumi ir noslēgušies, un mēs pārējām pie pārējo mūsu komitejas locekļu jautājumiem. Un no EPP grupas vārdā Sāries Sājas kundze. Andor kungs. Runājot par šo krīzi, lai no tās iziet, mums ir vajadzīga uh, cita stratēģija. Uh, ir vajadzīgs atbalsts no Eiropas kompānijām. Kā jums šķiet, kā Elasda <clears throat> drošība ir saistīta ar Eiropas kompāniju ekonomiskās izaugsmas iespējām? Un varbūt jūs varētu sniegt savu skaidrojumu par to, kas tad Elasda drošība īsti ir, jo cilvēki to saprot atšķirīgi un jūs arī rakstāt, ka jūs atbalstāt eh, elas drošību, eh, ja tā tiek pareizi interpretēta. Un tad, kad tad jūsuprāt tā tiek pareizi interpretēta? <clears throat> Jāsaka, ka šis termins elas drošība ir sarežģīts un, un man liekas, to tā īpaši labi iztulko citās valodās arī ir grūti. Tas sastāv no diviem vārdiem - flexibility un security, un eh, būtībā tas atzīst to, ka nevienu ne otru nedrīkst eh, pārspīlēt, neviens otru nedrīkst pārsvērt, tiem ir jābūt līdzsvarā, citādi var apdraudēt uh, sociālo drošību. Mums ir jārisina šie jautājumi vienlaicīgi, taču tas nenozīmē, ka tā ir tikai katra atsevišķa individa atbildība. Te ir runa par to, kā ir organizēta uzņēmējdarbība. Eh, tas ir par nepieciešamību veidot labāku eh, sadarbību starp uzņēmēju organizācijām un atsevišķiem individiem, lai būtu elastīgāki līguma noteikumi. Uh, strādājošiem, tāpat laikā jānodrošina mūža izglītība, mēģinot, un ir jānodrošina strādājošiem nepārtraukts iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju vai apgūt jaunas iemaņas, lai varētu tikt galā ar tiem izaicinājumiem, ko mums gatavo nākotni. Tālāk ir jāveido arī aktīva darba tirgus politika, un mums neapšaubām ir jārunā arī par to, kāda e, sociālā aizsardzība vispār ir iespējama, e, kādas ir, teiksim, bezdarba, e, bezdarbnieku atbalsta schēmas dažādās valstīs. Elas drošības pieeja ir palīdzējusi daudziem uzņēmumiem šajā krīzes periodā faktiski pārdzīvot šo krīzi, jo dialogs un um, organizācijas attiecību veidošana starp darbņēmiem, darbdevējiem ir uh, daudz labāk piemērojama pašreizējiem apstākļiem. Un te ir runa par to, ka uzņēmiem ir izdevies nepazaudēt cilvēku kapitālu, te pašā laikā neciešot e, ekonomiskas uh, grūtības. Jā, šie ir svarīgi jautājumi, saka Esējās e, kundze. Uh, Vai jūs piekrītat, ka ir jāveido tāds eh, kopējs ekonomisks pieejas? Piemēram, mums ir jābalstās uz eh, um, Māstriks kandidātu valstīm ir jābalstās uz Māstriks kritērijiem un, eh, un um, dalību valstīm ir tie jāievēro, vai jūs domājat, ka mums jābūt šādai vienotai ekonomiskai pieejai, jo vēl jau ir ir arī stabilitātes pakts. Jā, eh, tad, kad mēs runājam par kohēziju, par ekonomisko kohēziju, tas ir svarīgs jautājums. Un te mums ir tiešām jārunā par to, kā mēs šos vienotos principus varam piemērot. Un mums ir ne tikai jāuztur un jāievēro šie vienotie noteikumi, bet tie ir jāpiemēro ļoti atbildīgā veidā, ko mēs esam redzējuši šajā krīzes situācijā komisija ir e, pieņēmusi pareizos lēmumus, e, īpaši attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas paktu. Jo tika pieņemta attiecīgi lēmumi par fiskālās politikas izmaiņām krīzes laikā. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu šie vienotie noteikumi, bet noteikumu piemērošanai vienmēr ir mm, jābūt tādai, kas atbilst aktuālajai situācijai, kas attiec uz māstrīstas kritērijiem, tas atkal ir jaunā, jautājums par vienveidību. Tātad kritēriji ir pieņemti 20 gadus atpakaļ, uh, ir piemērojami un ir jāskatās, kuros apstākļos tie tagad vairs ir piemērojami, kuros nav. Paldies tālāk sociālistu grupas vārdā Koferatī kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Andorkungs, jūs sacījāt, ka vēlaties ar saviem darbiniekiem dot ieguldījumu Eiropas uh, eh, vīdas stratēģijas 2020 īstenošanā. Tas ir ļoti labi. Viens no galvenajiem jautājumiem, uh, kas mums ir jārisina šajā krīzē, uh, Mums ir e, viens no smagākajiem jautājumiem šajā krīzes laikā ir tieši ilgtermiņa e, bezdarbs. Un tā būs problēma, ko mēs tuvākajā nākotnē diez vai atrisināsim. Var jau būt tā būtu laba ideja, veidojot ekonomikas politiku Eiropā un citas ekonomikas politikas, e, kas ir vērstas uz darba vietu un kvalificētu darba vietu skaita palielināšanu, tik tiktu balstītas uh, uz tātad stimulu un uh, su, antistimulu vai sodu sistēmu, vai, lai tā efektīvi darbotos. Jā, bezdarbs, diemžēl, ir ārkārtīgi smaga problēma. Un, diemžēl, tā būs, uh, saglabāsies, neskatoties, lai arī ko mēs nedarītu. Bet mēs varam mēģināt vismaz mainīt um, šos te bezdarba modeļus. Un mums ir jāpārdomā, teiksim, savu attieksmi pret uh, pilnu laika darbu kā tādu. Vai tā ir ideāla situācija un cik lielā mērā mums ir jāatrod labākais veids, uh, kā izkļūt no krīzes, lai samazinātu krīzes ietekmi uz uh, nodarbinātības līmeni. Un uh, noteikti ir jāpalīdz atrisināt situācijas tajās valstīs, kur bezdarbs bija problēma jau pirms krīzes. Uh, jau 80. un 90. gados virknē valstu tā bija liela problēma. Bija Eiropas Savienībā valstis, kuras pat ekonomiskās izaugsmas periodā uh, saglabāja desmit vai pat vairāk procentu uh, līmeni, um, bezdarba līmeni, es šeit domāju. Un, protams, ka krīze to vēl ir tikai padziļinājusi. Protams, daudz kas ir jādara pašu dalību valstu līmenī, taču ir jākoordinē nodarbinātības politikas, un tas varētu palīdzēt šis problēmas risināt. Mums ir mm, atšķirīgi jāprot paskatīties to, kā valstis strādā un jāstās arī pa vecumu grupām un dažādām nozarēm. Jā, paldies. Bet ja mēs gribam panākt pilnīgu nodarbinātību, mums ir vajadzīgs stabils ekonomikas pieaugums. Ja tas būtu, lai tas būtu sasniedzams mērķis, mums ir vajadzīga praktiska rīcība un rīcība ilgtermiņā. Tas eh, varbūt ir saistīts ar jebkuru uh, eh, konkurētspējīgu modeli, bet tas ir saistīts arī ar Eiropas domāšanu, vēsturi, attieksmi pret šiem jautājumiem. Bet vai jūs, prāt, tā nebūtu laba doma koordinēt kaut kādā veidā um, šos centienus un iesaistīt parlamentu šajā koordinācijā, lai viss tas, ko mēs darām, būtu patiešām iedarbīgs? Protams, vairāk komisāri dos ieguldījumu šajā procesā, bet es domāju, ka jūs viens šeit nevarēsiet neko izdarīt. Es saprotu, man būs ļoti cieši jāsadarbojas ar komisāriem, kas atbilst par rūpniecību, ekonomikas un monetāriem jautājumiem. Un, ja es vēlos ar viņiem stiprināt sadarbību, uh, Tam ir noteikts iemesls, jo tieši tie nosaka ekonomisko situāciju Eiropas līmenī. Kas attiec uz manu portfeli, protams, manas iespējas šeit ir ierobežotas. Tas var faktiski runāt tikai par piedāvājumu pusi, bet kas attiec uz pieprasījumu pusi darba tirgu, šeit tas ir atkarīgs no uh, citu komisāru darbības lauciņiem. Tāpēc man jārunās ar Rēna kungu, ar Tajāni kungu un tā tālāk. Te ir jānāk par to, kā uh, izdalīt, uh, kā izvietot investīcijas, jo nepietiek jau tikai noteikti mērķi, palielināt darbietu skaitu, vispirms ir jānodrošina ekonomiski ekonomikas izaugsmi. Ir jāskatās, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu investīciju situāciju Eiropā. Lielas paldies! Tagad DPP e grupas vārdā Kūza kungs. Paldies. direktīvā numur 800 no 2008. gada. Tā ir direktīva par cilvēkiem ar invaliditāti, un mēs saprotam, lasot šo direktīvu, ka mm, Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir ļoti svarīga loma dodot darbu cilvēkiem ar invaliditāti. Mums ir jāspēj garantēt nodarbinātības līmeņus. Pagaidām mēs nevaram to nodrošināt. Mēs redzam, ka atsevišķās nozarēs atbalsts nodarbinātībai samazinājums par 75%. Līdz ar to situācija ir ļoti sarežģīta. Interesanti, ko Par to varētu teikt Almuņas kungs. Šeit gan ir paklaušanās arī ar nacionālo kompetenci, bet man būtu interesanti dzirdēt arī jūsu atbildi. Varbūt vajadzētu pārskatīt kopienas likumdošanu. Ja jūs gribētu pārskatīt, tad kādā veidā, kādā veidā jūs varētu veicināt darbvietu radīšanu? Runājot par likumdošanas pārskatu. Es vēl neesmu plānojis mainīt likumdošanu pārskatīto tieši šajā jomā, bet eh, es esmu gatavs eh, dziļāk, padziļinātāk izskatīt šo jautājumu. Jo mums noteikti ir jādomā pirmām kādām par visneaizsargātākām sabiedrības grupām, un šeit ir noteikti jāatceras arī par invalīdiem. Aizsardzība ir jānodrošina gan uzņēmumu līmenī, gan arī valsts līmenī. Tātad vajadzētu aizsargāt tos cilvēkus, uz kuriem krīze ir atstājusi vissmagāko iespaidu. Jūs pareizi atzīmējat, ka šeit ir arī Nacionālo valdību kompetence un Eiropas Savienības kompetence. Eiropas Savienības līmenī mēs risinām jautājumus, kas ir vērsti uz diskriminācijas mazināšanu vai likvidēšanu nevajadzētu atbalstīt kaut kādas nevienlīdzības radīšanu. Tāpēc mums ir jādarbojas no mūsu puses, bet arī ir jāsadarbojas ar dalību valstīm. Jo visādas negatīvās prakses ir kategoriski jāizbeidz. Paldies. Papildu jautājums. Es gribēju tikai jums atgādināt, ka Eiropas Savienībā ir apmēram 50 tūkstoši invalīdu, un šie cilvēki dzīvo gan Ungārijā, gan citās Austrum Eiropas valstīs arī citviet, un 90% no visiem invalīdiem nav nodarbināti, tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams rīkoties, jo un jāsniedz atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, un ja maziem un vidēji uzņēmumi nesaņems atbalstu, tad viņi arī negribēs uh, ņem darbā cilvēks ar invaliditāti. Piemēram, Ungārijā ir noteikti likumi, kas būtu jāievēro uzņēmumiem un jāņem darbā invalīdi, un ja uzņēmumi šos likumus neievēro, tad viņi, viņam var uzlikt sodu. Tāpēc darba vietu ražu, radīšana ir svarīga un jāsniedz atbalsts šai ziņā. Kā jums šķiet, kāds risinājums šai ziņā būtu pats piemērotākais? Valószínűleg mind a két eh, irány fontos függően attól, hogy eh, mik az adott ország. Abi jūs pieminētie varianti ir ļoti svarīgi. Jādomā, kādas iespējas pastāv konkrētā dalībvalstī. Ir noteikts tradīcijas, kas ir izveidojušās katrā dalībvalstī, un šīs tradīcijas ir atšķirīgas. Runājot par eh, sociālām politikām, par nodarbinātību, es neredzu, kur mēs varētu izdarīt kardinālu lēcienu uzreiz. Tomēr es uzskatu, ka ikvienas dalībvalsts valdībai ir jādomā par to, kā labāk darboties šajā jomā, kā nāk klajā ar kādiem labākiem risinājumiem. Jūs pieminējāt arī noteiktu tādu plaisu, kas paveras aizvien plašāk, kas nav sakārtot. Un mums noteikti ir jāatbalsta kāda rīcība, lai likvidētu šo negatīvo ietekmi. Pour le groupe euh, socialiste et démocrate, M. Frédéric Darden. Euh, Sociālistu un demokrātu grupas vārdā Frederiks Derdens. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, kandidātu kungs. Še, tas, šis ir Eiropas nabadzības apkarošanas gads un ir skaidri jādefinē, kādi ir mūsu politiskie mērķi cīnoties pret nabadzību. Tīpaši, ja mēs gribam cīnīties pret ekstremālākām nabadzības formām, ja mēs gribam, jūs runājam par nabadzības ciklu pārtraukšanu, proti, ka nabadzība tiek nodot no paudzes paudzē. Jūs pieminējāt atsevišķi instrumentus cīņā ar šo, piemēram, atvērtā koordinācijas metode, bet tas nav vienīgais, ko, un tāpēc man arī mans jautājums, kā jūs domājat rīkoties, iekļaujot Romu tautības iedzīvotājs, kā, kā jūs gribat turpināt tos darbus, kas ir iesākuši, kurus ir iesākuši jūsu priekšsači, un tālāk jautājums ir par bērniem, par uh, trūkumu un nabadzību tieši bērnu grupā Mēs esam izstrādājuši noteikts dokumentu šai ziņā, esam dzirdējuši informāciju. Es zinu, ka arī Beļģijas prezidentūra atbalsta mūsu iniciatīvas. Es varu iedomāties, ka arī jūs atbalstītu mūsu iniciatīvu cīnīties ar bērnu nabadzību. Vai jūs gribat strādāt vēl konkrētāk šajā jomā? Pirmais jautājums par romtautības cilvēkiem. Šeit es noteikti gribētu atzīmēt mana priekšteča komisāra Špidlas sasniegumu. Jo tas ir milzīgs sasniegums, proti tieši šī jautājuma vispār uzstādīšana Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to šis jautājums ir kļuvis aktuālāks un daudz redzamāks nekā pirms paplašināšanās. Tomēr jāatzīmē, ka šī problēma nav tikai sociāla problēma, kas skar jaunās dalībvalsts Lai gan mēs zinām, ka atsevišķās jaunajās valstīs ir diezgan augsts eh, romtautības iedzīvotāju procents, bet eh, šis jautājums ir tāds visaptvarošāks, tāpēc mums ir nepieciešama strateģiska pieeja. Jau šobrīd dažādi dienas darbojas labi un saliedēti. Šo dienestu darbu vada nodarbinātības ģenerāldirektorāts ir bijusi sadarbība ar komisāru Redingu. Un arī turpmāk mums vajadzētu labāk koordinēt šo darbu politiskā līmenī. Jāskatās, vai nevarētu atrast vairāk resursus, kas varētu palīdzēt atbalstīt dalību valstu realizētās programmas, kas vērsts uz lielāku, labāku integrāciju, labāku iekļaušanu Un mēs jau nedaudz runājām par bērnu nabadzību. Tādās valstīs kā Ungārija šīs divas problēmas, par kurām jūs runājat, tās ir ļoti cieši saistītas, un es esmu pārliecināts, ka tiešām Beļģijas prezidentūra gatavoja strādāt ar iniciatīvām, lai mazinātu bērnu nabadzību, un mēs esam gatavi strādāt kopā ar viņiem pie šī jautājuma. Merci, euh, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs, par šo atbildi. Un varbūt vēl viens papildu jautājums. Kā jums šķiet šis jautājums par minimālo ienākumu? Vai ir iespējams ieviest šādu koncepciju dalībvalstu vidū? Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie minimālā ienākuma jautājumu. Un es nevarēšu improvizēt atbildot šo jautājumu. Mēs zinām, ka atsevišķās valstīs pastāv minimālā alga un attiecīgā likumdošana par minimālo algu. Mums ir jāskatās, kāda pieredze ir šajās valstīs. Tad ir arī citas valstis, kur šādas likumdošanas nav. Būtībā tā ir dalībvalstu kompetence. Šo jautājumu regulē dalībvalstu politikas, bet eh, mums arī tomēr jātiecās pēc augstākiem standartiem. Paldies, kandidāt kungs. Tālāk mums ir no liberāļu grupas priekšsēdētājs vietniece Elizabete Linna. Paldies! Vai jūs uzskatāt, ka visi tiek līdzvērtīgi pārstāvēti lēmumu pieņemšanas procesā? Es tieši domāju par arotbiedrībām. Vai ir līdztiesība starp tiem strādniekiem, kas nav arotbiedrībās, un tiem, kas ir darba, eh, kas ir arotbiedrības sastāvā? Uh, Mēs jau runājām par um, darba vietu direktīvu. Piemēram, arotbiedrība pārstāvi atbildēja šo izņēmumu klauzulu vai optautu, tad uh, citas uh, strādnieku kategorijas atteicās to pieņemt. Un ļoti daudz strādnieki, arotbiedrība vai arī ne, viņi negrib strādāt virsstundas. Un kāds ir jūsu viedoklis par darbu virsstundās? Vai jums šķiet, ka darbiniekiem vajadzētu piekrist strādāt virsstundu darbu? First of all, uh, the opt e, Pirmkārt par uh, šo izņēmumu vai atkāpu, tā saukto optautu. Tā kā mums ir ekonomiskā un monetārā savienība, tad es uzskatu, ka šādas atkāpes nekad nav labākais risinājums. Mums vienmēr ir jādomā par noteikumiem, kas būtu īstenojami visās valstīs Bet, ja rodas kaut kādas fundamentālas grūtības, ir kaut kāds šķēršļi, kas neļauj attiecīgi visaptverošo Eiropas likumdošanu īstenot kādā valstī, tad jā, protams, ir iespēja īstenot atkāpi, piemērot atkāpes principu un neiesaistīties likuma piemērošanā. Es eh, uzskatu, ka šai atkāpē ir jābūt nosacītai laika ziņā, tai jādarbojas uz zināmu laiku līdz kamēr šis šķērslis vai grūtība tiek pārvarēta. Tomēr šādām situācijām nevajadzētu ietekmēt fundamentālās tiesības. Cilvēkiem ir tiesības iestāties arotbiedrībās, un attieksme pret abām strādnieku kategorijām, kas ir biedri un kas nav biedri arotbiedrībās, tas ir jautājums, kas attiecas uz pamatiesībām Tad jūs uzdevāt jautājumu par brīvprātīgām darba virsstundām. Šis jautājums ir jārisina. Es neesmu pārliecināts, ka mēs varēsim panākt kādu vienotu visaptverošu risinājumu. Es personīgi uzskatu tā, ka ja šī lieta ir brīvprātīga, tad plašākā kontekstā un saskaņā ar likumdošanu mums ir jāspēj aizsargāt strādniekus, jo ir arī veselības un darba drošības aspekts. Tāpēc mēs varam pieļaut brīvprātīgas institīvas un varbūt šī brīvprātība pārs, pārsniedz likuma normas, bet tomēr noteiktiem nosacījumiem ir jābūt papildu jautājums. Uh, Jūs zināt, ka komisijas paziņojumā ir rakstīts, ka tagad ir 14 dalībvalsts, kas izmanto atkāpes principu. Ļoti daudzām dalībvalstīm atkāpes iemesls ir dažāds. Šeit tiek izmantotas dažādas definīcijas, dažādi līguma paveidi, dažādas strādnieku kategorijas. Kāds ir jūsu viedoklis šai ziņā? Tālāk jautājums par darba laika direktīvu. Kāpēc mēs nevirzamies ar šo direktīvu pietiekam ātri uz priekšu? Varbūt mēs varētu izņemt veselības sektoru ārā, varbūt, ka šajā direktīvā mēs varētu tiešām izcelt atsevišķo veselības jautājumu sektoru un atdalīt no vispārējā atbild. Jā, tad, kad mēs atkal runāsim par darba laika direktīvu, mums vajadzētu īstenot jaunu pieeju, un šāda nozara sektorāla pieeja varētu būt viens no ceļiem, viens no veidiem, kas būtu pietiekami jauns, kas ļautu virzīt šo jautājumu uz priekšu. Un mums noteikti ir jāmācās no iepriekšējā perioda grūtībām, bet atkal es uzskatu, ka atkāpju princips nav tas labākais, lai gan tas atspoguļo realitāti, kas ir dažādās dalībvalstīs. Mums jāņem vērā šīs atšķirības arī nākamajās diskusijās, tad, kad mēs runāsim atkal par šo tēmu. Paldies! Tālāk no EBB grupas Režina Bastos kundze. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kandidātkungs. Droši vien zināsiet, ka jaunatne un nodarbinātība ir ļoti aktuāla problēma. E, un šie skaļi pieaug 5 miljoni jaunieši ir bez darba šodien Eiropas Savienībā. Un pagājušā gadā Eiropas parlaments pieņēma, apstiprināja ziņojumu un attiecīgos grozījumus budžetā par jauniešiem. Uh, un tika apstiprināta Erasmus pirmās darba vietu programmas radīšana. Tas ir līdzīga programma parastajai Erasmus programmai, tikai šeit ir akcents vairāk uz darba vietu atrašanu. Un lūk mans jautājums, vai jums ir zināms, ka šāds projekts eksistē? Un ja jūs zināt par šādu projektu, jautātu, vai jūs esat gatavi atbalstīt šo Erasmus pirmā darba vieta šādu šo programmu? Un vispār, ko jūs domājat darīt, lai vērstos pret bezdarbu jauniešu vidu, kā varētu iznākt ar vietu radīšanu, kur būtu nodarbināti vairāk jaunieši? Es vēl neesmu pazīstams ar šo programmu. Es tik zinu parasto Erasmus programmu, kas darbojas augstākās izglītības jomā, tomēr par jūsu pieminēto programmu noteikti ir vērts uzzināt. Šeit varētu būt ļoti labs piemērs, kur atkal komisija un parlaments varētu sadarboties. Man ļoti interesē konkrēti priekšlikumi. Inicitīva gal galā nāk no komisijas, bet noteikti šo jautājumu es varētu pastudēt, jo jauniešu bezdarba jautājums ir īpaši aktuāls atsevišķās valstīs. Noteiktās valstīs jaunieši pat līdz 35% līmenim nav nodarbināti. Tas ir saistīts ar krīzi, bet šeit mums ir arī tāds draudz, ka varētu rasties zudusī paudze šo krīžu rezultātā. Un ja jūs pieminētas priešlikums un arī citi priešlikumi palīdz mums cīnīties pret šo negatīvo parādību, ja tā piedāvā labs risinājums, tad esmu pārliecināts, ka mēs varēsim arī atbalstīt šo iniciatīvu. Mums ir sociālais fan, fonds, kur, no kur līdzekļus mēs varam izmantot arī šādiem nolūkiem. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Ļoti žēl, ka jūs nezināt, ka šāda programma ir, jo noteikti šo programmu uh, vajadzētu atbalstīt. Esmu pārliecināta, ka jūs drīz uzzināsiet e, par šo projektu. E, tomēr šī problēma jauniešu bezdarbs ir ļoti aktuāla. Ir ļoti daudz jauniešu, kas tiecas iegūt pirmo darba vietu, tomēr gadās tā, ka viņi vispār nevar atrast nekādu darbu. Kādus, e, kādus priekšlikumus jūs varētu ierosināt dalībvalstīm, lai nebūtu tā, ka šis apurdais lokus turpinās bezgalīgi? ko mēs varētu atbilst, atbalstīt un kas mums būtu jāatbalsta. Mums vajadzētu atbalstīt dalībvalstu programmas, kur ir centieni atbalstīt darba vietu radīšanu noteiktās atstumtās vai neaizsargātās vietās, teritorijās, jo, ja ir šāda joma vai tāda grupa, kas nav aizsargāta, tad ir nepieciešams veidot mērķtiecīgas programmas, Mēs zinām, ka atsevišķā dalībvalstīs ir ļoti laba pieredze, ir arī eksperimentālie projekti, e, piemēram, kur e, bezdarba jautājums tiek risināts lauku apvidos, un mūsu rīcībā ir sociālā fonda līdzekļi, un ja kādai dalībvalstī ir kāds labs priekšlikums, kāds labs ierosinājums, tad mēs varam arī atbalstīt finansiāli šo labo priekšlikumu. Paldies! Atkal jau joprojām no EPP grupas Danuta Jasloveckas kundze. Paldies, kandidātkungs. Savos ievadvārdos jūs pasvītrojāt esošo situāciju. Un jūs gatavoties ieņemt nodarbinātības komisāru posteni, un mēs tiešām gribam redzēt šeit kādu uh, personu, kas ir gatava strādāt uzreiz bez apmācības un iesildīšanās perioda. Un, lai īstenot politikas, vajadzēs uzreiz strādāt ar instrumentiem. Viens no instrumentiem ir sociālais fonds, kas bija izveidots pirms dažiem gadiem. Un arī periodā pirms krīzes sociālais fonds nav bijis efektīvs, nav izmantotas visas tā, šī fonda iespējas. Ko jūs darīsiet, personīgi, ko jūs darīsiet, lai modernizētu šo fondu? Un vai jūs izcelsiet ārā sociālo fondu no kohēzijas politikas līdzīgi tam, kā rīkojas esošā uh, komisija? Un ko jūs darīsiet ar globalizācijas pielāgošanas fondu? Sociālais fonds ir ļoti svarīgs kohēzijas politikas elements. Kohēzija ir ļoti plaša koncepcija. Mēs šeit runājam par sociālo, ekonomisko, par teritoriālo kohēziju. Un tā tas ir bijis, un tā tas arī būs turpmāk. Šeit parādās iespējas izvērst labāku regulēšanu. Sociālā fonda regulējumam ir jābūt autonomam, tomēr to nevarētu atdalīt no kohēzijas koncepcijas. Sociālo fondu ir iespējams arī modernizēt, ir iespējams ierosināt jaunus, novatoriskus risinājumus, piemēram, finansiālo instrumentu. Šeit mums ir iespēja sadarboties ar Eiropas investīciju fondu. Mēs varētu pārņemt šīs labās sadarbības pieredzi. Pēdējos gados ir izveidotas ļoti labas programmas, kā piemēram programma Jessica un Jespers. Šajās programmās ir parādīts ļoti laba pieredze. Ir parādīts tas, kā ir iespējams izmantot dažādus finansējuma avotus Ļoti bieži mēs pārāk krasi nodalam tirgus ekonomiku no tiem segmentiem, kas tiek finansēti par sadalīšanas rezultātā. Mums ir jāskatās, kādi ekonomiskie sektori būtu jāatbalsta no valsts līdzekļiem. Un tad kādu laiku jāsniedz atbalstu, un pēc tam, tad, kad atgūstās šis eh, sektors vājais, tad to jāir, jāintegrē galvenajā ekonomikas daļā. Īstenībā es uh, neredzu, kāda ir jūsu precīzā vīzija, un man nav arī garantijas, ja es par jums uh, nobalsošu, ka jūs jau pirmajā darba dienā zināsiet, ko darīt. Uh, un jums nav nekādu saturisku priekšlikumu. Tādēļ esmu ļoti priecīga, ka jūs esat apņēmies iekļaut arī sociālo fondu kohēzijas politikā, bet jāņem vērā, ka pietrūks darba tirgu un tiek atbalstīta ļoti maza cilvēku grupa un viņiem paaugstinās dzīves standarti, bet īstenībā daudz cilvēku no tā negūs nekādu labumu. Kā jūs mainīsiet situāciju arī darba tirgumu sanāk par labu? I'm not sure if I understand the question. I think. Es eh, pilnībā nesapratu jūsu jautājumu, saka kandidāta kungs. Protams, ir daudz cilvēku, kas uh, ir ieguvēji no sociālā fonda līdzekļiem, tas uh, viņiem sniedz nozīmīgu atbalstu, un mēs šo instrumentu nedrīkstam novērtēt par zemu. Tādēļ. Uh, Es uh, saprotu, ka, protams, fonds ir arī jāmodernizē, bet uh, pirmajā dienā jau nevar uh, paveikt visu lielāko darba daļu. Mēs strādāsim, pirmajā darba dienā noteikti vērtēsim arī 2020. gada darba kārtību un nodarbinātība šeit ieņems īpaši nozīmīgu vietu. Paldies! Sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstāsies Jūta Štainruks kundze, lūdzu. Andora kungs eh, savos rakstiskajās atbildēs jūs rakstāt, ka viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir cīņa pret finanšu un ekonomisko krīzi. Ar kādu instrumentu palīdzību dalību valsts varētu samazināt budžeta deficītus un to darīt bez darba vietu svītrošanas un negatīvu seku radīšanas darba ņēmējiem un darba devējiem? Eh, finanšu krīze dažās uh, Eiropas Savienības valstīs ir novedusi arī pie pensiju fondu samazināšanas. Ko jūs varētu darīt, lai pensijas neturpinātos, uh, neturpinātu tik drastiski samazināt arī turpmāk? Paldies. The experience of various member states is uh vairāku dalību valstu gūtā pieredze, protams, ir eh, atšķirīga, ņemot vērā krīzes ieteikumu uz fiskālo situāciju un uh, sociālās drošības sistēmām. It sevišķi eh, tas attiecas arī uz pensijām. Pirmām kārtām es vēlētos atrisināt jautājumu, kā uh, sadarboties ar Tajānī kungu un citiem kolēģiem runājot par finanšu uh, krīzes atbalsts sniegšanas beigu posmu, mums ir jāprūpējas arī par nodarbinātību, ņemot vērā šo atbalsts sniegšanas periodu. Tas ir sadarbības jautājums pirmām kārtām, un īstenībā pirmām kārtām tas nav manā kompetencē, tas ir jārisina Rēna kungam, kā viņš varēs koordinēt makroekonomisko politiku dažādās dalību valstīs. Uh, it sevišķi tajās valstīs, kur krīze ir eh, novedus pie milzu budžeta deficīta. Ir nepieciešams ļoti uzmanīgs eh, izvērtējums, eh, procesu nedrīkst pārsteigt, sasteigt, un nav nekāda iemeslu steigties. Mums ir jāatbalsta tie pasākumi, kas ir radīti dalību valstīs, uh, kas eh, tika izveidota pēdējo divu gadu laikā, lai izvairītos no ekonomikas brīvā kritiena, lai izvairītos no jaunu bezdarbnieku masām un protams, šie pasākumi ir jābeidz sniegt ļoti lēni, pakāpeniski, valdībām ir jāsniedz laiks, ir jādod padoms eh, šajā posmā, un protams, procesam ir jāseko nevien ar vienu acu, bet ar abām acīm ļoti rūpīgi tātad. Pensiju sistēmas cieta vairākās valstīs, bet ne visās. Tas tiesa, ka ir vairākas valstis, kur pensijas tika samazinātas, to nominālā vērtība tika samazināta, ņemot vērā krīzes ietekmi. Komisāra kungs tiek pārtraukts. Mums arī ir jāatvēl laiks Steinbruks kundzei papildu jautājumu uzdošanai, lūdzu. Uh, iepriekšējā sasaukuma laikā, nu es vēlreiz atgriezīšos pie šī jautājuma, tātad iepriekšējā sasaukuma laikā nebija vienošanās par uh, pensiju tiesību pārnešanu. Vai jūs vēlties šim jautājumam atkal pievērsties? Noteikti, saka kandidāta kungs. Pensiju tiesību pārnešana, protams, ir saistīta ar daudziem nopietniem principiem gan sabiedrībā kopumā, gan arī darba tirgu. Mums jārunā gan par mobilitāti, gan par uh, sabiedrības novecošanu. Būs arī uh, zaļā grāmata par pensijām. Tas būs tāds kā tramplīns, jeb starta punkts, lai mēs varētu šo jautājumu atkal pacelt dienas gaismā, un, protams, būs arī attiecīgs kalendārs, kura laikā mums vajadzētu visus šos jautājumus rūpīgi izpētīt. Tāpat ir jārunā par aktīvām vecumdienām, tas viss tiks iekļauts eh, manā portfolio. Protams, eh, pensiju tiesību pārnese būs tas jautājums, pie kā mēs atgriezīsimies. Liels paldies! Tagad eh, zaļo grupas vārdā Emīlija Turunena. Es atvainojos, jūsu atbild bija visai vāja. Es uh, atļaujos tā pateikt. Uh, jūs runājāt par bezdarbu, jāņem vērā, ka bezdarbs ir viena no lielākajām problēmām un izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Ja mēs pietiekami labi pret to necīnīsimies, tad mēs zaudēsim veselu paudzi. Un darba tirgus politikas virzieni bieži vien tiek apspriesti tieši dalību valstu līmenī kā komisāra kandidāts, ko jūs varētu darīt, lai šī problēma patiešām tiktu apkarota, lai par to varētu veikt koordināciju Eiropas Savienības līmenī, kādi instrumenti jums ir prātā jūsu jaunajā amatā, lai kaut ko darītu lietas labā? Paldies! Protams, šis jautājums galvenokārt jāapspriež dalībvalstu valdību līmenī. Jūs taču saprotat, ka situācija nav viennozīmīga pilnīgi visur. Darba vietu radīšana ir eh, nozīmīgs jautājums, varbūt ne visās valstīs, bet vairumā valstu mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas eh, piedzīvo lielākas problēmas, piemēram, jaunieši, kas ir kļuvuši par bezdarbniekiem, mums jāpiedāvā dažādi dati, jāveic datu analīzi, ņemot vērā šo valstu iegūto pieredzi šajos grūtajos laikos. Tas ir saistīts arī ar izglītību. Mēs pieļaujam, ka izglītības un profesionālās izglītības iespējas ne visās valstīs ir pietiekami labas. Mēs, protams, nerunājam tikai par īstermiņu sociālajām problēmām, bet arī par ilgtermiņu struktūrālām problēmām, ja beidzot kaut kas netiks darīts. Ir jāatbalsta. Šie cilvēki jāatbalsta viņu arī finansiāli. Papildi jautājums. Finanšu atbalsts. Es domāju, man tas nav visai skaidri. Es nesaprotu, kāda ir jūsu vīzija Mums būs nepieciešams nodarbinātības komisārs ar radošu garu, kas būs uh, ļoti aktīvs sociālajā ziņā, vēlēsies virzīties uz priekšu, jo mēs jau tagad piedzīvojam tādu jaunu situāciju, viņam ir jāizmanto tādēļ arī jauni instrumenti. Es vēlējos konkrētas idejas. Vai jūs varētu, piemēram, izveidot tādu īpašu jauniešu jautājumiem veltītu darba grupu un kā varētu, eh, piemēram, ieguldīt Eiropas Savienības līdzekļus, lai uz, uzlabotu arī nodarbinātību tieši jauniešu vidū, kā radīt augstas kvalitātes darbus, nevis mm, domāt tikai par kvantitāti, bet arī par kvalitāti. Andor kungs, es domāju, jums ir daudz darbiņu priekšā. I'm ready to consider all. Uh... Protams, es ņemšu vērā visus jūs ieteikumus Tas, eh, protams, ir arī dienestu ziņā piedāvāt dažādas ieteikums, rekomendācijas, bet eh, man ir prieks, ka Eiropas parlamenta deputāti arī piedāvā savu redzējumu un eh, kopīgi mēs varam izveidot pietiekami labu darbu kārtību. Domāju, Protams, šis jautājums būs jāpārunā arī ar citiem komisāriem, bet jūsu minētās iespējas, piemēram, tāda jauniešu darba grupa, līdzekļu asignācija, tas ir kas tāds, par ko mēs noteikti varam parunāt un arī darboties šajā plāksnē. Paldies! Tagad Tomas Mankungs no uh, Tautas partijas grupas. Andora kungs 2011. gada 1. mājas, īstenībā tur nav daudz laika vairs palicis, eh, tad beigsies direktīvas darbība par eh, pilsoņu mobilitāti, par darbinieku mobilitāti. Mēs eh, tiešām izveidojam labu likumdošanas projektu, kas bija ļoti elastīgs, un daudzās vecajās dalību valstīs viņi atbalstīja Eiropas Savienības paplašināšanos, bet jaunajās dalību valstīs bija ļoti daudz atkāpju par to, kā, piemēram, aizsargāt savus iejauktos darba tirgus. Tagad eh, drīz instruments beigs darboties eh, pēc eh, gada, nu, pēc nedaudz ilgāka laika. Ļoti daudz dalību valsts vispār nesaprot, kas notiek, ko dara Eiropas komisija, ko jūs varētu darīt, lai mums nebūtu tādā pārējais laikā šaks, šoks, jo mēs zinām, ka ir e, ļoti liels problēmas, e, dalību valstu darba tirgi nav gatavi ko tādu piedzīvot, un ir arī tā sauktā smadzeņa noplūta, kad cilvēki dodas e, labāk darba un labāks dzīves meklējumos uz citām valstīm. Es vienmēr arī Eiropas Savienības paplašanāšanas laikā esmu iepazinies ar dažādiem pētījumiem. Un paplašinātajā Eiropas Savienībā ne visas valstis mobilitāti uzņēma ar atplastām rokām. Bija daudz cilvēku, kas devās uz citām valstīm, lai uh, iegūtu labāk apmaksātu darbu, bet uh, šī parādība varbūt tiek pārspīlēta. Turpmākajā laikā mums ir eh, jāparaugās uz to, kādus eh, līgumus mēs slēgsim ar dažādām dalību valstīm, jo pagaidu noteikumi beigs darboties. Jānodrošina tāpat ir eh, darbinieku brīvu pārvietošanās, mobilitāte. Un, protams, ir jāiepazīstās ar visiem datiem, ir jābūt konkrētiem pierādījumiem, un kādi pierādījumi atrodas mūsu priekšā. Mēs uh, saprotam, ka tās dalība valsts, kas ir jaunās dalība valsts, to darbinieki var eh, patiešām būt ieguvēji jaunajā situācijā. Nu jā, tas viss bija tā ļoti nekonkrēti, jūsu atbild bija visai izplūdus. Tā, tad, ja mēs runājam par eh, brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, ir eh, daudzi, kas strādā tā sauktajā melnajā tirgu un cilvēki, kas strādā nelegāli, viņi nevar uh, maksāt nodokļus, viņiem nav nekāda garantija un tad dalību valstīm ir bez, ar nodokļiem neaplikta ienākuma pasākumu. Špīdlis kungs teica, ka vajadzētu um, ieviest stingrākas kontrolas arī, piemēram, uh, celtniecības jomā. Kā tas varētu sasaukties ar brīvas pārvietošanās principiem? Vai jūs, piemēram, varētu iesūdzēt uh, tiesā dalību valstis, ja tās um, kaut kādā veidā instruments neizmantos attiecīgi normām un arī um, nelabvēlīgi ietekmēs brīvas pārvietošanās principu? I'm not sure I fully uh, understand the uh, question. Maybe. Es neesmu pārliecināts. Nībā sapratu jūsu jautājumu. Nu, varbūt kaut kas uh, te nebija precīzi tūkojumā. Ņemot vērā darbinieku mobilitāti, mobilitāti, mums ir jāpalūkojas arī uz sociālo drošību, kā to no, nu, garantēt darbiniekiem, kas maina savu dzīves vietu. Uh, Man noteikti būs uh, jāiepazīsts arī ar pierādījumiem, uh, kas uh, ieraudzīs dienas gaismu, kad tiks uh, veikts sociālās ietekmes izvērtējums, un tad es varētu nākt klajā ar jaunu iniciatīvu šajā jomā. Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Lisa Jakonsārī lūdzu. Es saprotu, ka uh, pēdējā laikā ļoti dramatiski ir mainījusies cilvēku dzīve pēdējos desmitgadēs. Tas attiecas arī uz cilvēku profesionalitāti, uz profesionālo dzīvi, un ir daudz cilvēku, kas zaudējuši savus stabilās darbvietas. Andora kungs, vai jūs varētu runāt par konkrētiem uzticības veicināšanas pasākumiem, lai cīnītos pret trūkumu un nabadzību? Uh, darba tirgū. Kādi būs jūsu nākamie soļi, lai varētu elas drošību iedzīvināt Eiropas Savienībā, lai tie nepaliek tikai tukši vārdi? Problem of the working. I think it's the, uh, more importantly nabadzīgo darbinieku problēma nav vienmēr saistīta e, tikai ar e, sociālām nodrošinājuma sistēmām. Protams, e, darba tirgi valstīs atšķiras, ir daudz cilvēku, kas strādā, bet darba vietas nav tādas varbūt stabilas, viņiem netiek garantēts pietiekams tiesību kopums. Ir jāiepazīstas ar iespējām, kā varētu samazināt šādas, teiksim, šaubīgas darba vietas, kur cilvēkiem netiek garantētas sociālās tiesības un ir, eh, protams, eh, eh, vairākas vienošanās starp darba ņēmēju, darba devēju, bet ir cilvēki, kas cieši no lielākas nenoteiktības, kur darba vietas patiešām nav tādas pilnībā likumam atbilstošas. Un Mēs turpināsim savu dialogu ar dalību valstīm šajā jomā noteikti. Mr. Oli Rēna and... Oli Rēna kungs. Un jūs. viņš minēja tādus ļoti populārus vārdus mūsdienās, tātad zaļā inteliģence. Jūs arī, man liekas, tam pieskārāties. Nu, ko jūs īsti ar to domājat, ko jūs ar to saprotat? zaļa izaugsme. E, tikai nebija ieslēgts mans mikrofons, atvainojos Andor kungs. Tā tad zaļi, inteliģenti, zaļas inteliģents darba vietas. Mums jāpadomā par struktūru maiņu, protams, klimata pārmaiņas e, nes līdzi arī daudz e, metamorfožu. Mums ir uh, jādomā nevien par uh, klimata pārmaiņām, kā par papildus izmaksām un slogu uz mūsu pleciem. Nē, tā ir arī iespēja attīstīt uh, eh, CO2 tādas darbvietas, kas uh, rada maz CO2 izmešas, kas ir vidē draudzīgas, jāpadomā arī par smago rūpniecību, jo tā ir viena no jomām, kas uh, šeit uh, darba kārtībā parādās visbiežāk, un Tādēļ ir nepieciešams arī samazināt tāda veida darbības, kas rada pārliecīgus CO2 izmešus. Un, protams, eh, nodara lielu eh, kaitējumu videi. Ir nepieciešama izglītība, apmācība un e, ir e, jāpadomā arī par mētiecīgu attieksmi. E, kandidāta kungs tiek pārtraukts. Tagad Patriks Hierika kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāņem vērā, ka, piemēram, biržās atkal ir novērots pēļņu kāpums. Uh, Bet e, nodarbinātības tirgu situācija ir vienkārši nožēlojama, tur e, valda pilnīgi katastrofa. Vai jūs varētu piekrist, ka kopīgi ir jāizstrādā direktīva, kas e, piešķirtu papildus varu pilnvaras dažādām komitejām, kas varētu um, uh, um, beigt tādu praksi, ka, piemēram, uzņēmumu, kur, kur gūst milzu peļņu, joprojām eh, atlaiž ļoti daudz darbinieku. Paldies, turpina kandidāts. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, eh, ja mēs runājam par jaunām iniciatīvām un jaunām direktīvām, bet eh, neskatoties uz to, mums ir jānāk klajā ar jaunām direktīvām, ar priekšlikumiem, kas varētu labāk izmantot paraugu prakses korporatīvais sektors eh, kļūst spēcīgāks, jo krīze ir ietekmējusi vairākas sektors, bet uh, ir arī nozars, kurām joprojām turpiniet labi. Mums noteikti ir jāizmanto principi, kas ir mūsu rīcībā, ir jā, eh, jānodrošina arī ekonomikas atvesarošanās un jārada jaunas darba vietas kāds ir galvenais drauds. Mums vajadzētu atjaunot zaudētās darba vietas, ir eh, daudz darba vietas, kas gājuši zudumā, un ir uzņēmumi, kas atkal ir sākuši gūt peļņu, bet viņi turpina atlaist darbiniekus. Protams, eh, ir izaugsme, produktivitāte, bet nevienmēr tas, nozīm, nevienmēr tas eh, nozīmē, ka tiek pieņemts darbā lielāks darbinieku skaits. Komisāra kungs, nu tieši to es vēlējos teikt. Krīze ir skārusi daudzus, bet ne pilnīgi visus ir uzņēmumi, kas gūst miljoniem pēļņu, bet tajā pašā laikā izmet uz ielas savus darbiniekus. Tie pasākumi, instrumenti, ko jūs varētu izveidot, kā tie varētu novest pie tā, ka uzņēmumi beigt atlaist savus darbiniekus, tajā pašā laikā gūstot milzu pēļņu. Uh, to un manas gūtā pieredze. Ļauj man teikt, ka ir eh, smarīgi izmantot pareizos instrumentus, jāpadomā par to, kā eh, cīnīties pret krīzi, kādi, kādas struktūras ir mūsu rīcībā, mums ir jāizmanto visi elastības instrumenti un eh, jādara viss, kas ir komisijas spēkos šajā jomā. Paldies! Euh, merci. Pour le groupe ECR, euh, e la parole est à... Tālāk uh, konservatīvo reformistu grupas vārdā Bokros kungs. Komisāra kandidāta kungs. Jūs noteikti zināt, ka daudzās Eiropas valstīs Ja mēs apskatāmies, kā darbojas valsts administrācija, publiskie pakalpojumi un tā tālāk, kādēļ ir interesanti apskatīt eh, šīs divas lietas - nodarbinātības politiku un sociālo eh, politiku? Ļoti bieži šīs eh, politikas ir ļoti pretrunīgas tās, tā vietā, lai vienu otru papildinātu, viena ar otru konfliktē sociālā politika var palīdzēt aizstāvēt ja sociālā politika aizsargā esošās darba vietas un traucē vai kavē jaunu, da, jaunu darba vietu veidošanos, tas nekur neder. Kā jūs e, domājat, kā būtu iespējams šīs lietas e, sakārtot Eiropas līmenī? Mums, protams, ir arī Eiropas e, globalizācijas pielāgošanās fonds un sociālais fonds un jāskatās, kā, tās, kā tos saskaņot, lai tās vienu otru papildinātu. Mēs nedrīkstam vainot darba tirgu, tajā pašā laikā arī nepasliktinot situāciju ar nodarbinātību. Jā, paldies. Es domāju, ka būtībā šo te politika apvienojums ir liederīgs. Nodarbinātības politika ekonomiskai un sociālajai politikai neapšaubāmi ir jādarbojas harmoniski. Ir tiesa, ka atsevišķos gadījumos eh, nosacījumi, kas ir saistīti ar nodarbinātību vai uh, sociālo, sociālajiem aspektiem, netiek eh, pareizi izsvērti, un tas tikai rada problēmas darba tirgū. Var minēt ļoti daudz piemēru par dažādiem gadījumiem, kad plaša, labi eh, nostādīta sociālā sistēma darbojas ārkārtīgi labi, un vienlaicīgi arī nodarbinātības līmenis ir augsts, eh, bezdarbnieku skaits ir eh, mazs, Un e, šī gadījumā tā ir sistēma, ka darba spēks netiek uzlūkots tikai kā izmaksas, kā kaut kas negatīvs. Bet e, faktiski e, tiek uzlūkotas galvenokārt pozitīvās puses un tās tā pilnā vērā, mērā izmantotas. Uh, Ir jāskatās to, lai šīs darba vietas un nodarbinātai būtu kvalitatīvi. Kādēļ ir vajadzīgi sociālās aizsardzības nosacījumi? Tām nevajad, tiem nevajadzētu konkurēt ar uh, nodarbinātību. To vajadzētu uzlūkot kā investīcijas cilvēku kapitālā, kas varētu sniegt pievienoto vērtību. A jelölt úrral annyiban, hogy eh, a munkaerő... Es eh, piekrītu, nu tādā mērā, ka kvalitāte, nodarbinātības kvalitāte, protams, ir svarīga. Nemazāk svarīga, ka darbspēka izmaksas. Un ļoti daudz Eiropā uh, investē kvalitātē. Un tas ir svarīgi, lai paplašinātu darba tirgu, bet ne uz visiem to var attiecināt. Uh, izglītības politika nav tas pats, kas sociālā politika, tā ir cita ietekme. Jā, piemēram, mēs aplūkojam uh, nekvalificētā darba strādnieku sektoru. Viņi visātrāk un viņi tieks pirmie cieši no ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. Tātad faktiski tas ir saistīts arī ar e- izglītības politiku. Mums ir jāņem vērā tie apstākļi, kādos mēs atrodamies. Uh, palielinās arī labklājības līmenis pasaulē citās valstīs ārpus Eiropas, ja mēs runājam par Indiju un Ķīnu. Jā, atbild eh, Andor kungs, jūs runājat par nekvalificētu darbu spēku un runājat par to, ka nekvalificētais darbs pārvietojas uz Indiju un citām vietām, varbūt šeit kaut kas būtu jādara. Nu, tas tikai norāda uz to, ka mums ir jāsniedz vairāk iespēju nekvalificētiem cilvēkiem eh, piedalīties apmācībās, apmācību programmās, lai palīdzētu viņiem ātrāk atkal atgriezties darba tirgu. Paldies, un tālāk Benamjas kungs. Jā, paldies, Andor kungs. Jūs runājat par sabiedriskiem pakalpojumiem, sociālajiem pakalpojumiem, sacījāt, ka runāsiet par šiem jautājumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu modernizēt mūsu attieksmi, runājot par sociālajiem pakalpojumiem, vispārējais interesi sociālajiem pakalpojumiem. Ir bijuši vairāki uh, mēģinājumi ļoti ātri mē, kaut ko mēģināt mainīt, piemēram, atgādinājumu vēstuli no komisijas uh, par to, ka ir jāpieņem direktīva par to, lai mainītu vispārējais interesu pakalpojumu status, lai veidotu tirgu. Ja mēs runājam šo te soci par sociālo ekonomiku, tad kā mēs varam šīs lietas saskaņot? Un eh, vai mēs vienmēr runājam par visiem, kas strādā kopējam labumam? Vai es esat gatavs pārskatīt likumdošanas procesu? Uh, un uh, kā būs ar Eiropas uzņēmumu status, kā tas būs saistīts ar šo jauno status noteikšanu. Jā, jūs minējāt sociālos pakalpojums un sociālo, ek, sociālo ekonomiku. Jāsaka, ka tos varētu it kā sajaukt kopā, bet nevajadzētu. Tās ir dažādas lietas. Sociālie pakalpojumi mm, no komisijas viedokļa ir sniegt kvalitatīvu uh, Uh, sistēmu, kurā var izstrādāt vienotus principus, ņemot vērā uh, atšķirīgo individuālo situāciju dažādās dalību valstīs. Pirmkārt, jau ņemot vērā atšķirības ekonomiskajā attīstībā un tā tālāk. Un mēs varam uh, veidot kvalitatīvu šo te ietvaru, kas nodrošinātu uh, to, ka šādi pakalpojumi ir pieejami, e, tos var atļauties, tie ir pieejami gan fiziski, gan, gan finansiāli, un tie ir labā kvalitātē. Sociāla ekonomika, nu šeit es gribētu runāt par ko citu, es gribētu tādu svaigu gastu, skatu aplūkot e, šos jautājumus un pārskatītos. Es domāju, ka šeit mēs runājam ne tikai par darba vietu radīšanu, uh, bet arī par sociālo vērtību atbalstīšanu, sociālās sadarbības gara stiprināšanu uh, kopienās. Jā, paldies. Jautātājs uzdot papildu jautājumu. Uh, un uh, priekšsēdētāji saka, ka ir neiespējami Benjāmie kungu iztulkot, jo viņš visu laiku runā noliegumu teikumos un nav vairs iespējams saprast, ko ar ko viņš noliedz. Viņš mēģinās pārformulēt savu jautājumu. Neatkarīgi no tā, no kādas valsts mēs nākam, vai tad būs direktīva par vispārējais interesu pakalpojumiem, kas Eh, ļaus mums zināt, ko mēs eh, varam sagaidīt no finansēšanas jomas, gan no privātā sektora, gan no valsts sektora. Mm, iepriekšējā sasaukumā bija dažādas eh, rezolūcijas un tā tālāk, un jau sagatavošanas dokumenti un sagatavošanas darbs jau it kā ir veikts, bet īsti cik tālu tad šis darbs ir? Runājot par šo jautājumu, es sasdarbošos ar iekšējā tirgus komisāru. Un es šeit varētu dot savu ieguldījumu, iz, izskatot sociālo dimensiju un tos mērķus, eh, kurus es jau uzskaitīju savā atbildē, tātad pieejamību gan finansiāli, gan fizisku un kvalitātes nodrošināšanu. Un faktiski šis dokuments ir iekšējā tirgus dokuments, nemanējies. Paldies, eh, saka priekšsēdētāji, un tālāk vārds eh, Grunīkungam, eh, Grunīkundzei. Andor kungs, vai komisija nevajadzētu izskatīties jaunos riskus, kas rodas veselībai un drošībai darba vietās? Ko jūs konkrēti par to darīsiet īpaši? Uh, runājot par skeleta muskuļu sistēmas bojājumiem uh, un dažādām ārodas slimībām un to izplatību. Un vai komisija, uh, komisija bija apņēmusies sākt šo darbu sākot uh, ar 2007. gadu, turpināt līdz 2013. Stratēģija šogad tiks pabeigta, un Spānijas prezidentūras laikā tas jau notiks bet būs vajadzīgi praktiski, praktiski pasākumi, ko jūs piedāvāsiet, lai ar e, šiem jautājumiem strādātu, lai tas praktiski kaut kā izpaustos darba vietās. Jā, protams, esmu nolēmis uh, pasteidzināt darbu šajā e, jomā un uh, padarīt iespējumu nonākšanu pie noteiktas likumdošanas Un šeit eh, tiešām ir jāpaskatās uh, ar jaunu skatu uz lūk šīm te skeletu muskuļu sist, eh, kalu muskuļu sistēmas saslimšanām, citām arodas slimībām. Ņemot vērā, uh, cik ļoti daudz ir darba ar informāciju tehnoloģijām un ļoti daudz cilvēki cieš no, teiksim, dažādām profesionālām saslimšanām tieši darot šo uh, eh, biroju darbu, tā ir jauna tendence. Un daļēji te ir runa par cilvēkam, kas jau cieši un, uh, no, no šīm saslimšanām, un otrs virziens ir, kā mazināt šo ietekmi un samazināt izmaksas, ko rada šīs saslimšanas. Uh, protams, ir jānosaka arī termiņi, lai varētu virzīties uz priekšu ar vismaz dažiem konkrētiem jautājumiem. Un man, protams, būs vajadzīgs parlamenta atbalsts, lai mēs to arī varētu realizēt. Merci, mais je n'entends pas les mesures euh, concrètes que vous souhaitez euh, nous Jā, paldies, es neko praktiski tā arī nedzirdēju. Jūs sakat par, par, par izmaksām tā tālāk, bet kāds jūs piedāvāsiet pasākums? Daudz cilvēku tiek atlaisti un ļoti bieži viņi tiek atlaisti tāpēc, ka viņu veselība vairs nav tik laba, bet citu darbu viņi atrast nevar, un tad viņiem ir vajadzīga palīdzība, lai sakārtotu veselību, vai atrastu jaunu darbu, vai vispār izveidotu pašu savu uzņēmumu, tad tālāk lūdzu kāds, kādus jūs praktiskus, tātad praktiskas lietas piedāvājat, lai to varētu izdarīt. Tātad eh, vispirms jūs jautājat par veselību, par veselības aizsardzību darba vietā. Un jūs runājāt par šo kaulu muskuļu sistēmas saslimšanām. Un otrs jautājums, starp citu, par kuru ir jārunā arī, ir par strādāšanu vidē, kas, eh, kur ir eh, izplatīta tabaks dūmi Tas ir sarežģītāks jautājums un šai no, nu, tie ir nopietni problēma. Un, Uh, uh, the, the, the difference is that in this case. Uh, Un uh, es gribētu teikt, ka dažādās valstīs šeit ir dažādas likumdošanas, un te varbūt uh, šie te darba vidas jautājumi ir nopietnāk uh, jārisina. Uh, un tas ir jādara pātrinātā kārtā gan attiecībā uz kalnu muskuļu sistēmas saslimšanām, gan arī tabakas dūmu gadījumā. Tālāk. Gančas kundze. Es vēlējos pajautīt, kā uzlabot uh, Romu čigānu situāciju. Jūs sacījāt, ka mums vajag horizontālu direktīvu nodarbinātības politikai, bet mēs zinām, ka pēc krīzes makroekonomiskie rādītāji jau ir uzlabojušies, taču nodarbinātības jomā šādu uzlabojumu mēs nejūtam. Kādu konkrētu programmu jūs varētu piedāvāt? Uh, piemēram, runājot par mikrokredītiem, par kuriem mēs nobalsojām decembra beigās, kas gūs no tā labumu. Piemēram, kā jūs veicināsiet šīs programmas uh, pielietošanu un kas gūs no tās labumu. Kas attiec uz mikrofinansēšanu, tad būtība un galvenais mērķis, kādēļ bija svarīgi mm, to Eiropas līmenī pieņemt. Un es arī priecājos, ka mēs drīz varbūt nonāksim pie risinājuma. Eh, tas viss bija tādēļ, ka finanšu sektors daudzās valstīs nespēja eh, reaģēt uz uh, problēmām, ar kurām sastopas zem apmaksāti vai uh, cilvēki, kas ir bez darba. Un mums uh, vajadzēja nodrošināt to, lai cilvēki varētu izveidot paši savus nelielus uzņēmumus, mm, ja viņi to vēlas, un piedāvāt finansējumu, ko nepiedāvātu Mm, parastas finansēšanas iestādes kā bankas. Un eh, šīs mikrokreditēšanas iespēja radīšana valstīs, kur tās nav iespējams, nav pieejams, ir ļoti svarīgi, jo tajās valstīs, kur tās jau ir, vienkārši varbūt dot kādu pievienoto vērtību, eh, veicinot to darbību. Paldies, es priecājos, ka jūs sniegsiet atbalstu eh, šim mikrofinansējumam. Es gribēju jautāt, kādas sociālās grupas varētu gūt labumu no šī te jaunā instrumenta, jo mēs dzirdējām par tām grūtībām, kuras pieredz, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām vai Romu tautības pārstāvi, runājot par iesp viņu iespējām dabūt darbu. Bet es gribēju jautāt, vai ir kādi citi citi instrumenti krīzes pārvarēšanai, kurus jūsu prāt ir izrādījušies veiksmīgi dažās valstīs un ko varētu varbūt piemērot arī citur. Ja jūs aplūkojat eh, šo te mikrokreditēšanas jautājumu. Nu, es domāju, ka Francija un Spānija ir divi piemēri, kur eh, ļoti veiksmīgi šis instruments tiek izdomāts. Es gribētu teikt, ka Ungārijā e, tas e, pagaidām nedarbojas. Un tāpat laikā e, ļoti daudz cilvēku, lai kaut kā izdzīvot ļoti nabadzīgās valstīs, drīzāk izvēlas noziedzīgu ceļu, lai iegūtu līdzekļus iztikai. Uh, Un es, protams, nesaku, ka mūsu pieņemtie mm, pasākumi to visu likvidēs, taču tas neapšaubāmi palīdzēs iziet no krīzes. Tātad, lūk, šis te finansējums, ja tas kļūs pieejams, tas būtu ļoti labi. Un, acīm redzot, atsevišķas valstis pašas nespēja piedāvāt šādu te instrumentu, un tādēļ labi, ka mēs to daram Eiropas līmenī. Un nākošais ir Kāsas kungs no EPP. Es esmu diezgan satraucies tādēļ, ka esmu pārliecināts par to, ka jautājumi, par kuriem mēs te runājam, par, ir, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet atbildes ir ļoti vispārīgas. Tad, kad mēs runājām, piemēram, par jaunatnes bezdarbu, mums nav nekāda redzējuma, ko tad darīt, ja mēs runājam par imigrāciju un nelegālo imigrāciju un tās ietekmi uz Eiropu. Nu, diemžēl es gribētu teikt, ka jums nav pat nojausmas, cik nopietna šī situācija ir Dienvidē Eiropā. Es, piemēram, gribu parunāt par nabadzību, īpaši tas attiec uz bērnu nabadzību. Uh, ko jūs gatavojaties darīt, lai atrasinātu to, jo tā ir ļoti būtiska problēma. Problēma 17% Eiro, Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Ko jūs darīsiet, lai šo problēmu nekavējoties atrisinātu? A probléma valóban nagyon súlyos, a gyermekszegénységről eh, beszél. Jā, tā ir problēma, un mm, es te domāju tieši bērnu mm, nabadzību. Nu, nevarēsim mēs to tā vienkārši ar rokas mājienu atrisināt. Bet mums vajadzētu pirmkārt revidēt to, ko mēs darām pašlaik, jo komisija jau cenšas piešķirt līdzekļus un palīdzēt situācijā, eh, lai atrisinātu šos vissmagākos eh, jautājumus. Un krīzes situācijā ir ļoti grūti panākt, lai cilvēki izrāda sociālo solidaritāti pret līdzpilsoņiem situācijās, kad viņiem pašiem ir milz grūtības. Bet, lūk, piemēram, tādas, tāda risinājumi kā mikrokreditēšana ir viena no iespējām, viens no ceļiem, un uh, dalību valstiem līdz ar to rodas uh, jaunas iespējas. Es domāju, ka vajadzētu radīt valstīm arī iespēju izmantot līdzekļus no sociālā fonda, lai uzlabotu šo situāciju. Es domāju, ka to es varu izdarīt savu mandātu ietvaros, bet, nu, diemžēl, protams, es nevaru izdarīt to, ko neparedz mans pilnvaru portfelis. Es atvainojos, varbūt es neuzdevu savu jautājumu īpaši skaidri. Es gribēju uzzināt, dzirdēt no jums to, kādā veidā jūs risināsiet šo problēmu, ko jūs piedāvāsiet, eh, būdams komisāra am amatā. Kādi pasākumi mums ir nepieciešami, lai atrisinātu nabadzības problēmu? Tad, kad mēs runājam par mikrofinansēšanas instrumentu, es ļoti cerēju, ka jūs mums pastāstīsiet, no kādiem resursiem tiks finansēts šis mehānisms. Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu, jo nabadzība ir ļoti reāla problēma un nav nekāda jēga runāt skaistās frāzēs. Mums ir nepieciešama rīcība, mēs gaidām jūsu rīcību, kā rīcību no komisāra puses, kas būtu jādara. Uh, Eh, jo mēs jau šobrīd neesam sasnieguši to, ko esam deklarējuši. 2010. gadā nav panākts tas, kas tika deklarēts 2008. gada iekļaušanas stratēģija. Kādi būs jaunie ierosinājumi no jūsu puses, kad jūs stāsties eh, amatā? Atbildi jums ir pilnīgi taisnība. Man ļoti grūti atbildēt eh, tik īsā laikā uz jūsu jautājumu. Protams, ka mums ir jārisina nabadzības iemesli, mums ir jānosaka, kur mm, tad ir atrodami šie nabadzības iemesli, un tad, tad mums jāpadomā par ienākumu nodrošināšanu, mums ir eh, tad jāidin, jā, jānosaka atbalsta pasākumi, tad eh, tie ir jārada, tad jāpaplašina, jāizvērtē. Mums vajadzētu padomāt par iemesliem, kāpēc ir noteikti kaut kādas um, grupas iedzīvotāju vidū, kas tiek īpaši diskriminētas, kaut kā neiekļautas, neintegrētas, vai kā mēs varētu šīm atsumtajām grupām palīdzēt, integrēties un gūt piekļuvi pie izglītības. Uh, Tātad pirmais ir nepieciešama analīze, kur tad ir nabadzības iemesls, kur ir atstumtības iemesls. Tad mēs nosakam šīs grupas, tad mēs veidojam savus programmas. Programmas ir visaptveroši, visiem ir jādod savā ārtautajās. Um, kā jūs teicu, mēs īpaši raudzīsimies uz izglītības un veselības sektoru. Šajā ziņā mums uh, vajadzētu precīzi formulēt savus politikas uh, un mēs ceram, ka arī nacionālā līmenī šie cilvēki gūs atbalstu un palīdzību. Tālāk no EPP grupas eh, Moranša Čiekundze. Eh, paldies, komisāra kandidāta kungs. Jūs, eh, jūs atbildes bieži vien ir bijuši to tip virspusējs. Mūs ir vēlējuši Eiropas Savienības pilsoņi, un Eiropas Savienības pilsoņi gaida ļoti efektīvas politikas no mūsu puses. Viņi grib, lai tiktu risināta bezdarba problēma, lai būtu radīts jauns darba vietas. Un eh, man arī ir konkrēti jautājumi par jūsu plāniem. Eh, es eh, priekšstādā atgādinu, ka ir iespējams uzdot tikai vienu jautājumu, bet visi jautājumi ir saistīti ar bezdarbu. Vispirms, uh, E, kā mēs varētu cīnīties pret to, ka cilvēki neizmācās līdz galam un atstāja skolas mācību iestādes bez kvalifikācijām? Kā mēs varētu izmantot e, globalizācijas fondu līdzekļus efektīvākā veidā, lai nodrošinātu to, ka cilvēki saglabā savas darba vietas un kā mēs varētu integrēt 50 miljonus invalīdu? Kā lai izdara tā, lai invalīdi saglabā savas darba vietas un veido sabiedrības pamatdaļu, tāpat kā vispārējiem? jūs aizskārāt četras dažādas tēmas, un mums vajadzēs runāt par šīm tēmām dažādos rakursos. Un ir ja nepieciešams šeit dažādas pieejas šīm četrām tēmām. Mums ir jāpienot dažādi instrumenti, kaut gan visi šie instrumenti ir iespējami portfeļu ietvaros. Tas nav vēl darba sākums. Tādā ziņā, ka mēs runājam tikai par labāku izglītību, apmācību, labākām iemaņām. Šeit ir plašāks konteksts, proti šie visi temati veido daļu no Lisabonas konteksta. Mums ir jādomā par to, kā atbalstīt nacionālās politikas. ir kādas programmas, kas ir vērsts uz iemaņu uzlabošanu, varbūt arot izglītības eh, programmas, un mums ir jārada iespēja atbalstīt šīs programmas. Es saprotu, ka man atbild varbūt skan diezgan virspusēji, bet ir konkrēts programmas, kas tiek izstrādāts nacionālā līmenī. Jūs vaicājāt par eh, globalizācijas pielāgošanas fondu. Eh, šī fonda mērķis ir ļoti specifisks šī fonda mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, uzņēmumu pārcelšanas gadījumā prom no Eiropas kaut kur citur attiecīgi. Ir jādomā, protams, par cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos, cilvēku apmācību, cilvēki, kas ir atbrīvojušies no šīm darba vietām, tā, tiem ir jānodrošina iespējas pārkvalificēties, un tad ir attiecīgi dažādas institūcijas, kas funkcionē atsevišķās valstīs. Monsieur le commissaire euh, désigné, euh, Eh, Komisāra kandidāta kungs. Mēs vēl esam nonākuši pie šīs problēmas būtības. Mums ir tāda vispārīga problēma. Mums ir jāizvērtē esošās politikas. Mums ir jādomā par to, kā strādnieki varētu labāk pielāgoties pie uzņēmuma prasībām. Tāpēc mums ir jāizmanto dažādi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Bet kādā veidā mēs varētu mainīties, kā mums vajadzētu rīkoties, lai panāktu to, ka cilvēki saglabā savas darba vietas, jo daudz grūtāk ir pēc tam atgriezt cilvēks eh, nodarbinātības apritē. Daudz vieglāk ir neļaut viņiem pamest eh, darba vietas. Kāds ir jūsu idejas politikas, kas palīdzētu saglabāt cilvēkiem darba vietas, paturēt darba tirgus apritē? Atbildi. Varbūt man atbildi atkal būs tāda virspusēja vai vispusīga bet šeit mums jārunā par elastīgo drošību un jāizmanto šis mehānisms kā tāda stratēģija, kas palīdzētu arī ilgtermiņā saglabāt darba vietas. Es varu tikai atkārtot vēlreiz to, ko teicu jau iepriekš. Proti, ir ļoti svarīgi mācīties un attīstīt savas prasmes un iemaņas. Un es varu tikai vēlreiz atkārtot savu apņemšanos piedalīties sociālajā dialogā jo sociālais dialogs ir kardināli svarīgs, lai varētu elastīgi pielāgoties jauniem izaicinājumiem darba tirgu, kā arī globālās ekonomikas vajadzībām. Paldies! Tālāk no SND grupas vārtā. Tas būs arī pēdējais jautājums no nodarbinātības grupas puses. Tātad nākamais Stevens Hughes. Uh, paldies! darba drošība ir ļoti nopietna jūsu portfeļa daļa, arī šos jautājumus nav ievēroši īpaši pēdējā laikā. Eh, jūs runājat par eh, skeletu muskultūras saslimšanām. Es eh, sapratu, ka jūs domāsiet par šiem jautājumiem, arī par tādu problēmu kā magnetiskās rezonances iekārts. Bet kādas vēl citas iniciatīvas bez pieminētām jomām jūs esat ieplānojis? Kā, kā vajadzētu rīkoties, lai uzlabotu drošību darba vietā, lai būtu darba veselība labāka? Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izstrādāt jauns likumdošanas aktus, kā arī strādāt ar esošiem likumiem, jo ir direktīvas, kas šobrīd darbojas. Un ko jūs domājat, kāds darbs likt jaunajā rīcības programmā tieši attiecībā uz darba drošību? Jaunais rīcības plāns vai jaunā pieeja ir tāda, kur jāņem vērā tās problēmas, kas tik pieminēts jūsu jautājumā. Vēl ir tāda svarīga lieta, kā bīstamie materiāli un riski, kas izriet no darbības ar tiem. Bet šeit ir problēma arī ar zinātnisko pierādījumu izmantošanu, zinātnisko atziņu izmantošanu ir atsevišķi tēmas, kā piemēram tabaks kaitīgums. Šeit zinātniskie pierādījumi ir ļoti skaidri, ir iespējams atbalstīt, argumentēt dažādas programmas, bet cita lieta ir laiks. Un arī tāds jautājums kā elektromagnētiskā lauka iedarbība. Un šai grupai droši vien interesēs arī darbs ar bīstamiem materiāliem, kur zinātniskie fakti nav īpaši pārliecināti, nav acīm redzami, un es nevaru apsolīt šo te aspektu iekļaušanu ātrā veidā likumdošanā. Paldies! Bija ļoti jauki dzirdēt, ka jūs esat ieplānojis arī rīcības programmu ar saturisko pusi nākotnē. Bet jāsaka, ka tas nebūtu pietiekami diezgan grūti varbūt būs šo likumdošanas aktu dabūt cauri Barozo komisijai. Varbūt jūs spēsiet kaut kādīgi tomēr atbalstīt šīs programmas izveidošanu un būs saturiskā puse šādai rīcības programmai atbildi. Jā, ir noteikts tēmas, kas ir plašāks par personisko vēlēšanos vai apņemšanos, ir arī jāņem vērā likumdošanas pēctecība. Šeit ir jāstrādā ar dažādiem uh, likumdošanas aktiem, piemēram, direktīvu par darba laiku, šeit arī ir veselības aspekts iekšā. Šeit ir vieta ne tikai atsevišķām individuālām pieejām, bet eh, ir arī tiesiskie izaicinājumi. Mums ir pārkāpuma gadījumi un ir pārliecinoša nepieciešamība par šo direktīvu runāt kā uh, kā prioritāri jautājumi mūsu darba kārtībā. Tālāk, paldies. Mums tagad ir trīs jautājumi no sieviešu tiesību komitejas. Vispirms jautājumu uzdos EVP grupas vārtā, un šo jautājumu uzdos Livija Jaroka. Es gribētu sveikt jūs, komisāra kandidāta kungs, un es gribētu uh, sasveicināties ar jums. Runāšu tālāk angļu valodā. Uh, E, šodien jūs pieminējat daudzkārt tās grupas, kas nav aizsargāts, e, tās grupas, pret kurām tiek vērsta dažāda diskriminācija. E, un šādām diskriminētām grupām katru dienu, kas sadurs ar šo problēmu, ļoti grūti atrast darba vietas. Mums, sieviešu līdztiesības komitejā, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs gribētu ar jums kopā strādāt pie šiem jautājumiem, jo Un mēs uzskatām, ka sieviešu un vīriešu līdziesība ir ļoti aktuāls jautājums. Bet es gribēju uzdot kādu citu. Ir jautāji, ir cilvēki, kas eh, dzīvo no pabalstiem, un cilvēki, kas ir palikuši bez darba. Un kāds no jūsu kolēģiem, eh, Slovākijas kandidāts komisijai, teica mums, ka 2005. gadā attiecībā uz Romu tautības iedzīvotājiem, jūs arī par tiem runājat šodien, tad eh, tie bija galvenie eh, Slovākijas labklājības sistēmas eksploatātori, visvairāk lietoja to. Un jūs teicāt atkal kaut ko citu, kas bija pretstatā tam. Kā jūs varētu komentēt jūsu kolēģa, Slovākijas eh, komisāra kandidāta viedokli? Proti, cik Priekšsēdē pārtrauc runātāju, jo laiks ir izsmelts. Kā es redzu šo Romu jautājumu? Es uzskatu, ka Roma tiešām ir tāda grupa, kas nav aizsargāta. Un dalībvalstīs šī grupa cieši no diskriminācijas, arī aizspriedumiem. Arī romiem ļoti bieži ir apgrūtināta piekļuve mājokļiem, izglītības sistēmai, veselības pakalpojumiem. Arī ir veseli vien citu problēmu, kas saistīts ar izglītības jomu. Un tā visa rezultātā rodas atstumtība, un šie cilvēki nav iekļauti sabiedrībā kopumā. Tāda lūk ir situācija ar romiem. Un tas, ko jūs citējāt, tas nav mans viedoklis. Man vajadzēja saprunāties ar kolēģi, otru kandidātu komisijas eh, locekļamatam. Un mums vajadzēs izstrādāt detalizētu viedokli par šo jautājumu, tad, kad mēs izstrādāsim jauno stratēģiju par Romu tautības pārstāvjiem Eiropas līmenī. Es jau diskutēju par šo jautājumu ar Redings kundzi, un es runāšu ar citiem komisāriem, kas atbild par izglītību, par veselību. Tas viss tādēļ, lai saskaņotu visus šos kompleksos pasākums kopā. Es atvainojos. Es eh, vēlreiz gribētu turpināt savu jautājumu. Es, eh, diemžēl, esmu vienīgā Roma tautības pārstāva, kaut gan varētu pēc statistikas pieļaut 20 eh, šo, šīs tautības pārstāvu esamību šeit. Tātad, bet ko es gribu aicāt? Kādas vēstījumus sūta mums komisija tātad par mazasvaigātajām grupām? Un konkrētāk Ko jūs domājat par Maruševkačku kunga viedokli? Pirmkārt, ir arī komisijas priekšsētāja vietnieka viedoklis, un tad ir cits oficiālās personas, kas pauž viedokli, par kuras iepriekš klāstīju. Ko jūs varētu darīt ar visu šo lietu, kā, kā jūs varētu pretoties šiem viedokļiem, kā jūs varētu katalizēt eh, stratēģiju, Eiropas Savienības stratēģiju šajā jautājumā, un kā jūs plānojat risināt šāda veida jautājumi, kā arī tāds pretrunīgs viedoklis, kas parādās komisijā. Atbilde. Pirms komentējot kādu citu koment komentāru teikto, man ir nepieciešams aprunāties ar viņiem, tāpēc es negribētu tagad komentēt kādu citu cilvēku teikto. Kas šeit ir svarīgi? Svarīgi ir apstiprināt, ka Mēs šeit runājam ne tikai par vienkārši neaizsargātu grupu, bet par vienu no visvairāk neaizsargātākajām grupām. Un ir nepieciešams veikt mērtiecīgus pasākumus dalībvalstu līmenī. Šeit ir vajadzīga integrācija, iekļaušana. Un droši vien mums ir jādara vairāk kā iepriekšējos gados arī visas Eiropas Savienības līmenī kopumā. Es apzinos šo problēmu. Es arī atzīstu jūsu sasniegums iepriekšējā sasaukumā uh, Kovača kundze bija, uzrakst, kungs, bija uzrakstījis uh, plašu ziņojumu par to. Mums ir zināšanas par šo jomu, kas ļauj mums izstrādāt jaunas iniciatīvas un iepriekšējā sasaukumā arī Špiblis kungs strādāja pie šī jautājuma un pacēla šo jautājumu jaunā gaismā. Paldies tālāk sociālistu grupas un demokrāta grupas pārstāvis Estela Skundze, eh, komisāra kandidāta kungs. Es esmu referente sakarā direktīvas pārskatu un šī direktīva par sieviešu grūtnieču aizsardzību, kā arī eh, māšu barotāju eh, Šo direktīvu bieži vien sauc arī saīsnāt par maternitātes atvaļinājumu, mā, māšu atvaļinājumu direktīva. Eh, katrā dalībvalstī ir sava likumdošana sakarā ar maternitātes pabalstiem un atvaļinājumiem, bet eh, nevienmēr viedoklis ir vienots visā Eiropas Savienībā. Eh, mēs uzskatām, ka vajadzētu vienlīdzīgi sadalīt atbildības starp vīriešiem un sievietēm. Ir nepieciešams tas, lai labi saskaņot profesionālo un privāto dzīvi. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs atbild, atbalstīsiet manu priekšlikumu, proti iekļaut arī paternitātes Uh, atvaļinājumu šai direktīvai. Tātad šī direktīva 82, 92, 85. Principā es atbalstu šo ideju, pat ļoti. Ir ļoti svarīgi iesaistīt arī tēvus bērnu audzināšanā. Es arī piekopju šo tradīciju Un tā ir problēma, ko ir iespējams, protams, atvieglot ar paternitātes atvaļinājumu, bet tas nav vienīgais variants. Pirms izrīt kādus secinājums, vajadzētu izanalizēt lažu, labos um, paraugs, kas eksistē dažādās dalībvalstīs. Vajadzētu saistīt labo pieredzi kopā jāizpēta sociālās sistēmas, dažādus likumdošanas aktus, kas eksistē valstīs. Šeit mums ir jāņem vērā gan subsidiaritātes princips, gan arī valstu daudzveidīgums. Paldies! Es secinu no jūsu teiktā, ka jūs principā atbalstat uzskata to, ka eksistēs Eiropas Savienības likums par patentāts atvaļinājumu. Vai nu jūs piekritīsiet iek, iekļaut šo priekšlikumu 92.85 direktīvā vai arī komisija nāks klajā ar iniciatīvām šai jomā? Ja tas tā būs, tad kad nāks klajā iniciatīvas no komisijas puses? Kad to varētu sagaidīt? Man vajadzētu sīkāk izstudēt šo tematu bet es noteikti atradīšu vislabāko pieeju un vislabāko laika momentu, kad nākt klajā ar iniciatīvu. Es tagad negribētu teikt ne par kādiem termiņiem vai kādām noteiktām apņemšanām, bet eh, laika gaitā noteikti varētu apzinīgi to atrisināt. Tālāk no Aldis grupas Sirio Virga. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kandidāta kungs kā demokrātijas atbalstītāja es nevaru pieņemt to faktu, ka puse no iedzīvotājiem atrodas sliktākā stāvoklī, ka otra puse tikai tāpēc, ka jūs esat sievieti, jūs esat sliktākā stāvoklī. De jure pēdējos 40 gadus, un šeit es varu pasvītrot šo laika posmu 40 gadi, Pēdējos 40 gados Eiropas Savienība ir pieņēmusi kilometriem, kilometriem garus dažādus dokumentus, direktīvas, dažādas vadlīnijas ar dažādu spēku. Visi šie dokumenti ir saistīti ar dzimumu līdztiesību. Es piekrītu tam, ka ir jārīkojas tieši šādi, ka dzimumu līdztiesība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Uh, bet ir svarīgi arī īstenot de facto to, ko mēs esam izdomājuši teorētiski, de jure. Tālāk par atalgojumu atšķirībām. Ir zināms, ka šāds atalgojumu atšķirības pastāv. 2007. gadā bija pārskats ar diezgan pozitīviem rezultātiem, varbūt, bet citos gados, un principā dinamika ir tāda, ka atlīdzības atšķirība pieaug visās valstīs. Te, ko jūs darīsiet, lai dalība valstis respektētu tos lēmumus, kas jau ir pieņemti? Man ir jādara viss, ko es varu, lai nodrošinātu to, ka dalība valsts īsteno esošo likumdošanu Šī problēma ir reāla, lai gan zināmos aspektos ir bijis arī progress iepriekšējos gados, ir tīpaši, ja mēs raugamies uz šo samaksas atšķirības jautājumu. Dažkārt šīs atšķirības procenti sasniedz pat 17, 18%. Bet vēl ir sieviešu piedalīšanās darba tirgu uh, Tur Eiropa ir sasniegusi labus rādītājus eh, šī gadsimta pirmajā desmitgadē, tomēr problēmas joprojām vēl pastāv. Es piekrītu, ka atalgojuma atšķirība ir ļoti liela. Mums vajadzētu izpētīt pieredzi, ir tīpaši Ziemeļvalstu pieredzi, kur rezultāts šajā ziņā ir labāks, kur ir vairāk sievietes, kas ieņem vadošus posteņus Mēs varētu palīdzēt sievietēm ar maternitātes atvaļinājumu regu, uh, direktīvu. Mēs varētu atbalstīt arī sieviešu tiekšanos uh, veidot savus uzņēmumus. Te varētu būt arī attiecīgie likumdošanas akti, kas varētu atbalstīt šos risinājumus. Piemēram, likumi, kas atbalstītu sieviešu uzņēmēju darbību. Bet vispārīgi runājot, mums vajadzētu domāt par dzimuma aspektu integrēšanu dažādos likumdošanas aktos un īpaši jāpievērš uzmanība dzimumu dimensijai. Tänan, mul oleks ehm, täpsustav küsimus. Mu küs... Paldies. Man ir papildi jautājums. Ko es vēlējos pavaicāt? Algu atšķirības eh, ļoti daudzās valstīs eh, turpina palielināties. Jūs minējāt 17%. Igaunijā Manā valstī atšķirības algās ir 33%, eh, un pirms pieciem gadiem tie bija 22%. Kāds eh, būs šis sadalījums pēc ekonomiskās krīzes beigām, mēs pat vēl nezinām. Un ļoti daudzās dalībvalstīs vispār netiek pievērsta uzmanība tam, kas tiek uh, lemts Eiropas Savienībā. Es esmu e, Igaunijas sieviešu asociācijas prezidente, un mēs nenogurstoši vaicājam, ko tad Eiropas komisija dara, lai vērstos pret tām valstīm, kas šos noteikumus joprojām rūpīgi pārkāpja. The services represent immensely is clearly uh, by far the largest figure I've heard and 33% atšķirība, protams, ir e, ļoti iespaidīgs skaitlis, tādēļ mums vajadzētu uh, Eh, pievērst uzmanību tik milzīgām atšķirībām, kas joprojām pastāv atalgojumā. Protams, tagad mēs piedzīvojam krīzi, tādēļ ir eh, jāizmanto īpaši instrumenti. Un Eiropas Savienība ir ļoti daudzveidīga, un mums varbūt ir jāpalūkojas tālāk. Nevar izmantot tikai tādas caurmēra skaitļus un caurmēra rādītājus. Protams, Es saprotu, ka jūsu valstī situācija ir īpaša. Es neesmu ar to vēl tik tuvu iepazinies, lai varētu izdarīt tādus pārsteidzīgus spriedumus. Es uh, arī vaicāšu, lai man dienest kaut ko darītu, izpētīt īpašos gadījumus un Jūs minējāt eh, pat eh, skaitli, kas divkārt pārsniedz minēto caurmēru, kāds joprojām pastāv dažādās atšķirībās, bet eh, es saprotu, ka Igaunijā situācija ir ļoti īpaša. Diskriminācija joprojām pastāv, tādēļ komisijai kaut kas ir jādara. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad divi jautājumi no kultūras komitejas. Pirmo uzdos Georgijus Papa Nikolau no Tautas partijas grupas. Paldies! Paldies! Andorkungs, es sēžu šeit, saka deputāts. Nu, gandrīz priekšā atrodos jums. Jo mēs runājām par jauniešu nabadzību, jauniešu bezdarbu un jāņem vērā, ka viena piekdaļa no jauniešiem dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Nabadzība jauniešu vidū īstenībā ir divreiz lielāka nekā uh, citos sabiedrības slāņos. Bet jāņem vērā, ka tas ir saistīts arī ar izglītību, ar izglītību, izglītības iestādēs, ģimenē, ar uh, perspektīvām. Bieži vien, uh, protams, uh, ir tieši krīzi jāsaist ar bezdarba izpausmēm. Ir jaunieši, kas pēkšņi nonāk šausmīgā situācijā, viņi meklē darbu un pēc tam viņu ambīcijas netiek izpildītas, viņu gaidas netiek attaisnotas. Ko jūs varat darīt? Ko jūs varat darīt, lai, piemēram, palīdzētu sevišķi jauniešiem, kas tagad ir nokļuvuši ļoti krūtā situācijā? jaunas prasmes jaunām darba vietām, tā ir darba kārtība, kas noteikti spēlēs milzīgu lomu. Uh, lai varētu izveidot nacionālās darba tirgu sistēmas. Tāpat ir jāizveido profesionālās apmācības sistēmas, lai varētu cīnīties pret problēmu pašā tās saknē. Ir daudzi cilvēki, daudz jaunieši, kas, piemēram, neiet augstskolā, viņi pabeidz vidusskolu un pēc tam uzreiz vēlas atrast darba vietu, bet nevienmēr tā atbilst viņu vēlmēm. Uh, Protams, ir jārevidē valstu izglītības situācijas, izglītības sistēmas un ir jāizveido proaktīvas politikas jomas, kas varētu ļaut eh, pret šo problēmu cīnīties īpaši efektīvi. Bieži vien eh, jauniešu bezdarba rādītāji ir vienkārši šokējoši augsti, tādēļ kaut kas ir jādara. Un is ignored in the young age Mums situācija ir jāaplūko daudz tuvāk un eh, ir jāveic struktūrāls izmaiņas, kas ļautu izvairīties no bezdarba skaitļa paaugstināšanās tuvākā un tālākā nākotnē. Ja šī situācija turpināsies nākotnē, tā mums eh, izmaksās vēl augstāku cenu nekā tagad. Ir jāsadarbojas arī ar ekspertiem, komisija to dara tieši patreiz un ir. E, jāsniedz palīdzīga roka dalību valstīm, lai tās eh, no gūtās mācības varētu arī kaut ko iegūt. Jā, tās problēmas, ko jūs minējāt, um, ir patiesas, bet eh, daudzi jaunieši, kas varbūt ir labāk kvalificēti nekā pagātnē, ir ieguvuši labāku izglītību, tomēr nevar piekļūt darba tirgumu, ņemot vērā viņu kvalifikāciju. Tātad viņi strādā darbu, kas īstenībā neatbilst viņu kvalifikācijai. Kā jūs varat eh, radīt labas iespējas, lai jaunieši gūtu eh, pieredzi darba tirgū, piemēram, ir iespēja iziet praksi kādā uzņēmumā? Un, ja jaunieši, kas uh, saņem šo prakses vietu, kā varētu izvarīties no tā, lai viņi netiektu eksploatēti? Bieži vien viņi strādā garas darba stundas, nesaņem algu, un tas īstenībā ir pret likumdošanu. Tas ir vērojams arī Grieķijā. Prakses vietas tiek piedāvātas, bet bieži vien tās tiek ļaunprātīgi izmantotas un eh, jaunieši tiek eh, eksploatēti, ļaunprātīgi izmantot. Varbūt, ka šeit vajadzētu ieviest stingrākas kontrols. Ja mēs runājam par prakses vietām, par apmācību uzņēmumos, šīs mācekļu vietas uh, dalību valstīs ir kļuvušas par tādu kā instrumentu, kas vēršas pret krīzi. To plaši izmanto vairākās dalību valstīs, un mēs varam runāt par patiešām nozīmīgu progresu, ja runājam par radīto darba vietu daudzumu. Ir, protams, uh, vēl tādi nepatīkami gadījumi, kad uh, pret jauniešiem attiec slikti, viņiem neko nemaksā, viņus uh, vienkārši nostrādina no rīta līdz vakaram. Protams, problēma ir samilzusi un mums ir kaut kādā veidā jāiejaucas. Un šīs mācekļu, jeb dažādu prakšu schēmas ir ieviestas. Īstenībā pats par sevi tas jau ir progress, bet uh, situāciju vajadzētu vēl uzlabot, vajadzētu uzlabot šo jauniešu darba apstākļus. Paldies! Priekšsēdētāji, diemžēl, izslēgts mikrofons. Pēdējais jautājums no kultūras komitejas eh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzdos Marija Honibāls kundze. Es sēžu šeit, saka runātāji. Priekš. Datājs kundze, paldies. Eh, komisāra kandidāta kungs, varbūt eh, es vēlētos jūs nedaudz provocēt, ņemot vērā daudzos jautājumus, kas tika uzdot par jauniešu bezdarbu. Es domāju, jūs varat nojaust, cik ļoti satraukti mēs par to esam. Un tā ir milz problēma visā Eiropas Savienībā Es domāju, daudzos jautājumos tas ir saistīts ar kvalifikācijām. Un nedaudz turpinot iepriekšējā runātāju uzdoto jautājumu, ir ļoti bieži tāda situācija, kad ir jaunieši, kas iegūši augstskolas izglītību, bet uh, viņu kvalifikācija nevienmēr ir pietiekama. Viņiem ir jāveic profesionālā apmācība vēl papildus, lai varētu iestāties tādā darbā, kas viņiem patiešām ir tīkams. Uh, Kādi varētu būt piedāvātie risinājumi? Jāņem vērā, ka mēs esam pret jauniešu bezdarbu, pret trūkumu, nabadzību, bet mums vajadzētu uzlabot pasākumus, lai tie patiešām kaut ko panāktu, lai tie nebūtu tukši vārdi ko jūs varētu darīt, lai uzlabotu uh, izglītību, lai jaunieši iegūtās prasmes un iemaņas būtu patiešām tādas iemaņas, kas varētu viņiem at, atļaut atrast patiešām labu darbu, jo joprojām ir daudz problēmu un jāņem vērā, ka arī profesionāla apmācība nevienmēr e, iet līdz laika garam. Runātāji tiek pārtraukta. Paldies, dārgā kolēģi, kā jūs varētu garantēt to, lai arī būtu savstarpēja savietojumība, proti, lai profesionālās apmācības programmas varētu kredītpunktus pārnest no vienas valsts uz otru. Paldies, saka kandidāts. Es vēlējos teikt, ka sociālais fonds turpinās atbalstīt dažādas apmācības aktivitātes, tur tiks runāts arī par profesionālo apmācību un uh, akadēmisko apmācību. Otrām kārtām tātad jaunas prasmes, jaunām darba vietām. Eksperti mums piedāvās dažādas rekomendācijas, lai varētu šo iniciatīvu turpināt pilnveidot un pavasarī, šī gada pavasarī komisija pieņems paziņojumu, kas varētu varbūt eh, piedāvāt tādu jaunu stimulu, lai Eiropas Savienība varētu uzlabot eh, galvenās profesionālās apmācības paradigmas nākotnē. Un eh, šeit tas ir ļoti cieši saistīts ar tās augto Kopenhāgens procesu. Beļģijas prezidentūra to noteikti arī apspriedīs savā pilnvaru laikā. Un ir paredzēts izdot arī jaunu paziņojumu par uh, profesionālās un akademiskās apmācības galvenajām vadlīnijām. Merci. Uh, il nous reste... Paldies. Ir uh, palicis vēl nedaudz laika, tādēļ mēs varētu dot uh, kolēģiem laiku. Uh, lai uzdot papildu jautājumus. Nu jā, mēs esam darbu organizējuši patiešām lieliski. Tagad ir, tiek dots vārds kolēģiem saskaņā ar dehonta sistēmu. Un tagad došu vārdu EFD grupas vārdā Derekam Klārkam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Andor kungs, jūs noteikti būsiet pamanījis ka ir ļoti daudz direktīvu un regulu, kas ietekmē arī uzņēmumu darbību Eiropas Savienībā. Lieliem uzņēmumiem ir pietiekam daudz resursu, lai viņi varētu risināt pašreizēju situāciju, bet mazie vidēji uzņēmumi bieži vien cīnās par izdzīvošanu. Vēl. Well Jāņem vērā, ka krīze ir smagi ietekmējusi arī nodarbinātības rādītājs, un mazie uzņēmumi īstenībā dod darbu apmēram pusei no uh, darbiniekiem visā Eiropas Savienībā. Tātad mēs nevaram pieļaut uh, to, lai viņi joprojām atrastos tik grūtā situācijā. Vēlējos pavaicāt, kāda ir jūsu specifiskie plāni, lai samazinātu to slogu, kas gulsts uz mazo video uzņēmumu pleciem, jo tas patiešām ir smags. MVU, protams, eh, cilvēkiem rada ļoti daudz darba vietu, tādēļ mums ir jāatbalsta tieši mazie vidējo uzņēmumi. Līdztekus komisijas ikdienas darba kārtībai ir paredzēts rīkoties, lai samazinātu nevajadzīgo administratīvo slogu. Uh, Tāpat ir padomāts arī par eh, jaunu, efektīvāku regulu pieņemšanu. Ir izveidota augsta līmeņa grupa, ko vada Štoibas kungs. Viņi strādā šajā jomā ļoti proaktīvi, viņi vēlas samazināt nevajadzīgu administratīvo slogu. At, uh, in this uh, area, the social type of sociālā veida regulas īstenībā nav tik daudzskaitlīgas. Tas ir saistīts ar cita veida regulām, un šīs regulas apgrūtina dzīvi maziem vidējiem uzņēmumiem. tās um, direktīvas, kas attiecas uz darba tirgu, uz sociālajiem jautājumiem, īstenībā nerada lielāko slogu uz uh, MVU pleciem. Tie ir tikai varbūt kādu 3% no direktīvām. Mēs, protams, varam. Es īstenībā to varu ietekmēt ļoti mazā mērā, bet es uh, atbalstīšu augstā līmeņa grupas darbību un, protams, arī atbalstīšu tās izdarītos secinājumus. Paldies! Uh, Papildi jautājums. Jūs runājat par sociālo ietekmi, bet, protams, vajadzētu padomāt arī par to, kā jebkurš varētu būt ieguvējis so sociālajā jomā. Jūs šajā pašā sanāksmē vairākas reizes minējāt darba laika direktīvu. Ja es jūs pareizi saklausīju, jūs teicāt, ka jums nav padomā strādāt turpmāk pie darba laika direktīvas, lai samazinātu optaut, jeb tās augtās atkāpes. Uh, vai tiešām es jūs sapratu pareizi, vai jūs nesat gatavs pielikt punktu optautam kaut kādā nu, noteiktā datumā. Paldies. Ko es teicu, saka Andor kungs? Es teicu, ka mums tas ir jāplauko no cita redzes leņķa, arī attiecībā uz darba laika direktīvu un varbūt mums tas ir jāievieto jaunā kontekstā. Es vēlējos no sākuma uzklausīt sociālos partnerus, vēlējos aplūkot uh, ietekmes izvērtējumu, iepazīties ar to un arī iepriekš teicu. Es uzskatu, opt-out princips varbūt nevienmēr ir labākais risinājums ekonomikas un monetārās savienības kontekstā, bet es nevēlos tagad nosaukt kaut kādus konkrētus datumus, dienas, kad mēs varētu diskutēt par darblaika direktīvu. Pagaidām to neesmu iecerējis. Paldies! Tagad vēl viens jautājums, un to uzdos Tatjana Štanok lūdzu. Honorable Commissioner Designate. Paldies, paldies, Andora kungs. Es sēžu šeit. Ņemot vērā krīzi, daudzas dalību valstis lūdza Eiropas Savienības eh, finanšu atbalstu, arī SVF atbalsts tika lūgts. Valstis, kas izmanto šos līdzekļus, uh, īstenībā e, ievies ļoti apšaubāms sociālos pasākums, tika samazināts pensijas, piemēram, manā valstī Latvijā tas tika izdarīts, tika samazināts arī slimības lapu apmaks, piemēram, e, jūsu valstī Ungārijā. Īstenībā krīze visvairāk, vissmagāk skar tieši visvieglāk ievainojamākās, vārīgākās sabiedrības grupas, vai jūs esat padomājis par konkrētiem pasākumiem, kā samazināt uh, nabadzību valstīs, kas saņem līdzekļus no Eiropas Savienības un SVF, vai jūs piekrītat, ka uh, sociālajie noteikumi, sociālajie nosacījumi varētu kļūt uh, par galveno sastāvdaļu un neatņemam sastāvdaļu šajā palīdzības sniegšanā, un ja jūs tam piekrītat, ko jūs darīsiet? Paldies! The uh, financial assistance. Finanšu palīdzība. To piedāvā ne tikai Eiropas Savienība, ne, ne tā vien, bet gan kopā ar uh, Starptautisko valūtas fondu. Es saprotu, ka uh, varētu izvirzīt šos te sociālos uh, priekšnoteikumus un uh, vajadzētu pasvītrot sociālo dimensiju uh, Uh, situācijās, kad rodas finanšu krīze, fiskālā krīze un tā tālāk. Lai atbildot un risinot šo krīzi, kā mums uh, tas ir tagad, mēs neskartu sociālo jomu. Un tas ir bijis ļoti nelāgi, ka pensijas ir apgrieztas, bet ļoti daudziem tika apgriezts finansējums arī valsts sektorā uh, un uh, citos un valstīs rodas ļoti sarežģīta situācija. Krīze ir ļoti dziļa. Un kā es sāku savā ievadā, es tieši to uzsvēru, ka mums ir jāvērš pie krīzes cēloņiem un jāveido startautisks eh, finanšu struktūras, lai izvairītos no līdzīgām krīzēm nākotnē. Uh, bet uz šo brīdi mums ir vajadzīga tāda precīzi mērķēta palīdzība viss eh, nelabēlīgākajā situācijā esošajām grupām, tām grupām, kuras visvairāk skar algu samazinājums eh, un citi samazinājumi. Un, eh, cik es saprotu, tad Eiropas Savienība un Starptautiskais valūtas fonds atbalsta šādas mērķētas uh, atbalsta schēmas, un mums ir jāraugās, kā mēs varam uzlabot situāciju. Alors, il nous reste de, encore un peu de temps pour des, des questions complémentaires. Et la prochaine... Mums joprojām ir neliels laika atlikums papildu jautājumiem un tādēļ. Alda grupas vārdā došu vārdu. Kandidāta kungs. Jūs eh, runājāt par eh, dažādām organizācijām, arī par eh, arotbiedrībām, uzņēmumu padomēm, bet tie jautājumi, kas saistīti tieši ar darba ņēmējiem, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nu visi šie jautājumi bija tādi visai, visas atbildes bija visai izvairīgas kādi ir pasākumi, kādas ir programmas, kas varētu īpaši palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vārīgākajiem darba ņēmējiem. Jums vajadzētu atbildēt ļoti specifiski, lai varētu šiem cilvēkiem sniegt atbalstu. Tādēļ vēlējos uzdot jautājumu. Vajadzētu būt mērtiecīgiem pasākumiem, kas arī eh, būtu sasaistīti ar īpašām mērķa grupām. Es domāju, ka vajadzētu runāt par attiecīgu auditoriju, par mērķa grupām, piemēram, migranti, homoseksuāli cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, un kāds varētu būt jūsu devums, kā jūs varētu piedāvāt pasākums, kas tiktu saistīti ar īpašām mērķa grupām. Paldies! Yes, I have to work with uh, Vivian Red. Jā, man ir jāsadarbojas ar uh, Redingas kundzi visās tajās jomās, kas ir saistīts ar nediskriminēšanu un uh, visu pārējo ar uh, to saistīto likumdošanu, uh, kur ir runa par sociālo praksi nodarbinātības jomā attiecībā arī uz pamatiesību nodrošināšanu. the uh, respective groups that have been mentioned, people. Runājot par tām uh, grupām, uh, iedzīvotāju grupām, kuras jūs uh, minējāt visām šīm te ievainojamajām grupām, mums tiešām ir jā, precīzi jāmērķē lūk šīs te pro, pro, šīm problēmām, lai tās risinātu, bet ir jāprasa, lai dalība valstis pašas veidot tādas inkluzīvākas darba prakses, uh, un veidot inkluzīvākas sabiedrības. Tā nav tāda programma, ko var vienkārši viens dienas laikā izgudrot un palaist. E, šie jautājumi ir jāintegrē 2020 20, 20 programmā un pavasara periodā pie tā mēs strādāsim tieši pie tā, kā tās izgaismot ilgtermu un uh, saglabāt mūsu ilgtermiņu darba kārtībā. Iškundze, jums ir arī papildi jautājums? Tātad tas nozīmē, ka jūs esat gatavs pievērsties šim jautājumam arī turpmāk, bet nevēlaties to, piemēram, pilnībā, pilnīgi atstāt citu komisāru ziņā. Uh, Mums šeit ir jāsadarbojas. Tātad eh, visi šie antidiskriminācijas elementi ir jāapvieno un eh, ar tiem visiem darbosies Viviana Redinga, bet tajās Tāpat laikā manās pilnvarās ietilps viss tās lietas, kas ir saistīts ar sociālo portfeli. Tā kā šeit ir vajadzīga ļoti cieša sadarbība. Vēl mums ir laika diviem jautājumiem. Jums ir piecas minūtes pirms mums noslēgsies šīs debatas. Un nākošo jautājumu uzdos Oimene Roitens kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze Andor, kungs, es ļoti uzmanīgi klausies atbildes un jautājums un darīju to pavisam atklātu prātu. Un es gribētu izteikt ar draudzīgu piezīmi visās atbildēs, gandrīz visās eh, skan eh, šis eh, vārdiņš mēs, bet es gribētu būt dzirdējusi vārdiņu es. Un tas attiec uz daudziem jautājumiem. Pirmkārt, rīcības plāns veselībā. Tā ir Eiropas Un kaut ko jūs darīsiet ar šo pirmo rīcības plānu? Tālāk par mobilitāti, to jautāja Tomas Mans. Ko jūs gribat darīt līdz 1. maijam? Darba laiks. Es gribu teikt, ka optauts nekādā gadījumā nav risinājums. Mums ir uh, bezdarba vadlīnijas, pastāv atšķirības Eiropā. Uh, Nīderlandē 3,7, Spānijā gandrīz 18. Ko jūs taisties darīt? Lūdzu, es gribu dzirdēt jūsu programmu. It's, a, uh, it's actually a summary of. Uh... Jā, nu tas ir tāds kopil, kopsavilkums no tiem jautājumiem, par kuriem mēs te runājam. Es domāju, ka uh, programmas uzdevums ir uh, harmonizēt visus šos te mērķus, Un e, tas ir e, ko, e, komisijā kopējais tāds viedoklis, ka ekonomiskais un sociālais jautājums būs prioritāte. Mums ir vajadzīga ekonomiskā izaugsme, lai mēs izietu no krīzes. Un mums ir vajadzīga stratēģija, kas ļaus ļoti nopietni risināt šos jautājumus un piedāvās praktiskus risinājumus. Tā kā Tāda ir mūsu darbu kārtība tuvākajam periodam. Es uzklausīšanas laikā runāju par virkni no šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mobilitāti. Un es jau teicu, ka mēs eh, ar tādu svaigu skatu pārskatīsim darba laika direktīvu, jūs par to jautājām, un tas nenovēršami prasīs tālākas diskusijas pēc uh, sociālā dialoga. Years... Iepriekšējos gados, kas mums bija? Mums bija, mums bija neoliberāla ietekme uz sociālo tirgus ekonomiku. Un mēs gribētu, lai jūs būtu komisārs, kas tiešām jūt, kādas ir sabiedrību problēmas, un jūs pats nāktu klajā ar rīcības uh, plānu par šiem jautājumiem, par kuriem es runāju. Jā, nu man uh, būs jāveido iniciatīvas. pēc tam, kad būšu izmantojis analītisko kapacitāti, kāda ir gan komisija, gan, sie, gan iesaistoties dialogā ar visām ieinteresētajām pusēm. Es jau minēju, eh, uz ko es orientēšos, kāda ir mana attieksme un uh, kuras izstrādāšu praktiskus risinājumus. Un tad, kad es to darīšu, es izmantošu visus pieejamos uh, dienestus un, protams, arī, arī eh, iesaistīšos dialogos par visām jūsu minētajām tēmām. Paldies, un sociāldemokrātu vārdā Rosas kungs. Paldies! Zināt, ko mēs tā īsti gribētu no jums dzirdēt? Tas ir tas, vai jūs cīnīsieties par principiem un politikām, kuras iezīmējāt šodien. Jo jums vajadzēs aizstāvēt komisijā to, ko jūs piedāvāsiet. Un mēs ļoti ceram, ka tieši jūs būsiet tas, kas cīnīsies par Eilo, Eiropas cilvēku interesēm. Un eh, kāda ir jūsu attieksme pret sociālo dimensiju ārējā politikā? Eh, sadarbībā, piemēram, ar eh, starptautisko darba organizāciju, dažādo standartu ieviešanu un kā ar eh, korporatīvo sociālo atbildību un regulējumu šajā jomā, lai veidotu globālu attieksmi pret šiem jautājumiem, jo mēs nevaram dzīvot kā izolēta savienība. Well. Um, social... Un, eh, lūk, šī te sociālā dimensija arī ārpolitikā ir svarīga, un vai jūs par to cīnīsieties? Es, protams, to darīšu, tas ir eh, mans nolūks, šos eh, jautājumus risināt nopietni, bet man būs vajadzīgs arī parlamenta atbalsts, jo bez parlamenta atbalsta mēs nevarēsim virzīties uz priekšu, nevarēsim uh, uzlabot jau esošās likumdošanas īstenošanu un nevarēsim nākt klajā ar jaunu likumdošanu. Un tad, kad es eh, runāju par to, ka man ir jā, es strādāšu kopā ar saviem kolēģiem, ļoti bieži ir vajadzīgs dialogs, debates par to, uh, kā labāk risināt dažādus šos ļoti svarīgus jautājumus ekonomikā, politikā, attiecībā uz imigrantiem, bērniem, eh, trūkumu, cietējumu un tā tālāk. Bet es, protams, esmu apņēmības pilns risināt eh, un meklēt risinājumus, risināt problēmas. Un, protams, es ceru, ka mēs panāksim redzamu virzību uz priekšu nākamajos piecos gados jautājumos, par kuriem mēs runājam. Paldies, bet attiecībā uz eh, korporatīvo sociālo uh, atbildību un par eh, starptautiskās darba organizācijas standartiem, jā, protams, starptaut politiskā dimensija ir svarīga mūsu darbā. Un, protams, ka tie ir jautājumi īpaši par korporatīvo sociālo atbildību. Šeit eh, korporācijas strādā dažādos eh, kontinentos, ne tikai dažādās valstīs, un, protams, ir jāveicina ētiskāka eh, šo starptautisko korporāciju prakse. Un, protams, Es sadarbošos ar Starptautisko darbu organizāciju un arī ar ASV, lai izstrādātu, teiksim, šos eh, kopējos standartus. Un, eh, protams, ka es eh, sekošu arī šiem procesiem. Komisāra kandidāta kungs, jūs esat atbildējis uz veseliem 40 jautājumiem no visām politiskajām grupām. Jums vēl ir palikušas piecas minūtes uh, secinājumiem. Varbūt jūs tās varat izmantot, lai pastāstītu mums, kā jūs plānojat sadarbību ar šo komiteju. Ir tiesa, ka šīs komitejas locekļi ir nedaudz satraukšies uh, par to, kā notiek, teiksim, sarunas koplēmuma procedūras laikā, kā notiek sarunas starp eh, padomu un parlamentu. Komisija šad tad ieņem vairāk vienas puses eh, pozīciju, vai jūs kaut kā risināsiet šo problēmu, ko mēs esam iezīmējuši. Ļoti bieži tiek teikts, ka Attiecībā uz sociāliem jautājumiem mums ir ļoti daudz likumdošanas un eh, citās jomās tāpat, bet sociālajā jomā šī likumdošana ļoti bieži netiek atbilstoši īstenota dalībvalstis. Vai komisija ir eh, resursi, lai eh, ar to cīnīties, tad, kad situācija mm, ir vērojama neadekvātas īstenošanas situācija, un vai uh, šādas iespējas nebūtu jāizmanto vairāk, lai visi tie pūliņi, ko mēs uh, pieliekam, veidojot visu šie likumdošanu, nepazustu. Tā kā lūdzu, jums ir 5 minūtes secinājumiem. Liels paldies par šo iespēju prezentēt manu attieksmi, manas idejas eh, komitejā šodien. Es domāju, ka diskusijas izkristalizēja šo te uh, faktu, ka krīze patiešām dziļi ir skārus Eiropas Savienību visos līmeņos un arī apdraud mūsu sociālo modeli. Tāpēc mums ir jādomā kopā un jāmeklē risinājumi, jo šie ekonomikas izaicinājumi eh, nekur nepazudīs. Un eh, galvenās lietas, kas man ir jārisina man pilnvaru ietvaros, eh, ir saistīts ar šīs situācijas uzlabošanu. Es domāju, ka mums ir jāsadarbojas, un es ceru, ka mēs to darīsim ciešā partnerībā tuvākos piecus gadus. Un es ceru, ka šīs ļoti konstruktīvās diskusijas tiks uzskatītas kā tāds sākuma punkts. Mums ir vajadzīgs līdzsvarots eh, veids, kā iziet no krīzes un kā uh, atgriezt cilvēkus darbā, mums ir jārisina struktūrālos izaicinājumus, kas ir saistīti ar vīdes jautājumiem, ar enerģētiku, ar izglītības nozari un ar visu makroekonomisko politiku kopumā. Iespējams, ka pēdējā būs visgrūtākā. Dažas no manām atbildēm varbūt bija ļoti vispārīgas, bet, manuprāt, svarīgākais ir pirmkārt panākt tādu kopēju izpratni par manu apņēmību aizstāvēt sociālas Eiropas ideju un Eiropas 2020 eh, eh, schēmas ietvaros sasniegt nospraustos mērķus. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka komisija ir Eiropas dibināšanas līguma sargs. Un tā, protams, ir pienākums sekot pieņemtās likumdošanas īstenošanai. Un, protams, ka es to darīšu savā jomā, nodarbinātības un sociālo uh, jautājumu jomā. Šai jomai ir e, pievienoti jauni aspekti, kā mm, zaļās darba vietas, iesaistīšanas, iekļaušana tātad sabiedrībā. Tas, šie aspekti ir uzsvērti vairāk nekā iepriekš. Šie ir ļoti svarīgi jautājumi. Kaut gan pamatos jau galvenie uzdevumi nemainās. Mums ir jānodrošina nodarbinātības kvalitāte, sociālā kohēzija, un es ceru, ka man ir izdevies jūs pārliecināt par to, ka esmu apņēmības pilns šos mērķus realizēt. Paldies! Mēs esam noslēguši mūsu trīs stundu uzklausīšanu. Eh, koordinātoru sanāksme notiks pulksten astoņos, 1G3, 1G2 atvainojos telpā.